Good, good afternoon, colleagues. Labdien, kolēģi! Sāksim darbu. Tagad mums ir 11, 12 un 13 punkti darba kārtībā, kur ir nepieciešams balsot par trīs dokumentiem. Sandra Loens par saistību izpildi attiecībā uz ESAS. Nu, un tagad lūdzu. Lūdzu, ievietojiet savas balsošanas kartītes. Un tad sāksim vispirms ar pārbaudi. Mēs pirms ir pārbaudi, sākam pārbaudi. Mr. Ludvigson, Socialist Plus One. Ludvigsona kungs ir viens sociālists liekas. Tad varbūt mēs varam kādu sodu sistēmu ieviest. Un nekādas elastības. Mārkus varēs tu pārvaldīt. Labi, kolēģi, tad balsosim. Vēl divi kolēģi. Kolēģi, kas, neva, kas var balsot, bet nu nebalso, tad lūdzu. Nē, tas, protams, nav obligāti. Bet eh, tad pirmam kārtam Eiropas banku iestāde. Finanšu gadu budžeta izpildes apstiprināšana. A kompromis par pret apturas pieņemts. Tālāk otrais grozījums par pret apturas pieņemts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 Tālāk, ceturtais punkts, sākotnējais teksts par pretaturas pieņemts, kompromis, kompromis G par pretaturas pieņemts, 24. grozījums par pretaturas noraidīts, 27 par pretaturas noraidīts, 36. grozījums par pretaturas noraidīts. Kompromiss H par pret apturas pieņemts. Un tad personāla balsojums par tekstu ar grozījumiem sākam balsot. Beidzam balsot. 41 plus 1, 1 pret, 4 atturējušies, līdz ar to pieņemts. Tālāk ir nākamais, iepa pa A kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teiks trešajā punktā par pret atturas pieņemts. Kompromiss D par pret atturas apturas pieņemts, kompromiss E par pret apturas pieņemts, kompromiss F par pret apturas pieņemts, 24. grozījums par pret apturas noraidīts, 26 par pret apturas noraidīts, kompromiss G par pret apturas pieņemts. Un tagad personāla balsojums par uh, tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 par, 1 pret 4 atturējušies. Un tagad esma A kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts.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 balsojums, personāla balsojums pār uh, e, tekstu kopumā ar grozījumiem sākam balsot. Beidzam balsot. 41 par, 1 pret, 4 apturējušies. Līdz ar to šis ziņojums arī ir pieņemts. Sirsnīgi apsveicam mūsu referentu. Paldies! Un tagad 14 līdz 18 punkti. Un šeit mēs runājam par banku pakotni. Sāksim Man šeit nav Man šeit nav informācijas. fault. So, as you know, we... Labi, kā zināms, mums ir ļoti būtiska un svarīga banku nozares pakotne, kurā ir vairāki likumdošanas priekšlikumi, kas groza e, kapitāla prasību direktīvu, kapitāla prasību groz, e, regulu, un mēs esam salikuši mazliet kopā. Teksti šobrīd ir a, e, sadalīti divās pārunu grupās. No sākuma runāsim par E, kapitāla prasību direktīvu un regulu. Zīmerkungs to vadīs un arī Gunara Hokmarka vadītā komanda, kas ir atbildīga par citiem jautājumiem. Protams, ir dažas jomas, kas uh, ir abu grupu piekritībā, jo, piemēram, tādi jautājumi kā tīlāk ir arī iekļauti, uh, iekļauti arī E, kapitāla prasību direktīvā un ir arī citas lietas, kas ir citā. Un, protams, jābūt konsekvencei. Protams, ir arī lietas, kurām pārklājuma nav un ir dažāda veida elementi. Otrā grupa, kura ir divi atšķirīgi likumdošanas priekšlikumos, arī ir saistīti ar kapitāla prasība regulas grozījumu, bet ir tieši runa par subordināciju ir tā, ka pirmajā grupā mēs saprotam, ka mūsu laika grafiks attiecībā uz IFRS 9 ieviešanu. Tāpēc būtu labāk, runājot konkrēti par šo kapitāla prasību normatīvo aktu pakotni, būtu nepieciešams pēc iespējas ātrāk darboties, tāpēc, ka tas stāsies spēkā pavisam uh, drīz un nezinām, vai mēs varēsim pieņemt visu. Tātad ir divas šīs pakotnes, kas ir savstarpēji saistītas. Ir AIFRAS 9 un subordinācija, kas, manuprāt, un, protams, būtu jādiskutē vēl par to, ka varbūt mēs varētu šos jautājumus izskatīt ātrajā procesā. Un vēl viena lieta ir tāda, ka varbūt šodien mēs varētu runāt par diviem ziņojumiem pēc kārtas, Bet tā kā teicu, tā kā varam salikt kopā, kopīgajā pakotnē, līdz ar to varam mierīgi lemt, kā mēs to visu risināsim. Varbūt vispirms abi referenti uzstāsiet, visi ēnu referenti, tad vēl kaut kā. Bet kopumā varbūt varam darīt tā, ka, lai mums viss būtu precīzi, mēs iesim pēc kārtas. Bet kopumā varam teikt, ka mēs strādājam tiešām paralēli un daram to ļoti organizētā veidā. Mums ir labi organizēta komanda, ir sevišķi, protams, tādos jautājumos, kas ir sāstarpēji saistīti un pārklājas. Un tāpēc arī dodu vārdu Gunāram Hokmarkam, kas ir pirmās pakotnes eh, referents, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un paldies arī par šo atbildību, ka man ir iespēja runāt par šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar banku uh, direktīvu un ir jauni priekšlikumi. Kā jūs jau teicāt, ir vairāki savstarpēji aspekti arī, kas ir saistīti ar uh, kapitāla prasību regulu un kapitāla prasību direktīvu. Un tā kā šeit tiešām ir šī savstarpējā saikne, tad mums ir nepieciešams runāt par abiem šiem jautājumiem. Pēc krīzes varam teikt, ka tie ir tādi kopīgi momenti. Un, un uh, mums ir nepieciešams, protams, stabilā veidā šos jautājumus risināt. Un skaidrs, ka tirgu nevienam nevajadzētu uzvesties tā, ka uh, valstīm būtu pienākums vienmēr maksāt par tām bankām, kas uh, netiek galā ar savu uzņēmē darbību. Un ir arī tā, ka es esmu jau arī teicis, to diskutējot arī šajā komitejā, ir tas, ka finanšu sektorā mums ir jāatdzīvinā kapitālisms. Jā, es pamanīju, ka ir diezgan diezgan labs atbalsts šeit domai, ka ir nepieciešams at, atgriezties pie kap, kapitālismu. Tas nozīmē to, ka tie, kas ir banka īpašnieki, viņiem ir nepieciešams uzņemties šo slogu, ja kaut kas notiek. Tagad mums ir normatīvie akti, kas darbojas jau kādu gadu. Principā var teikt, ka diezgan svailīgs dokuments, un daudzi skatās uz to. Un, uh, skatās uz to, kā tas viss notiek realitātē un saka, ka bieži vien apie cilvēki šo regulējumu vai arī dara kaut ko citu, es tā ne, neteiktu. Ir skaidrs, ka tās valdības un tās uh, iestādes, kas šobrīd risina banku problēmas, problēmas, viņiem ir nepieciešams šo jautājumu risināt uh, konsekventā veidā ņemot vērā to, kāds ir regulējums. Ja tas tā nebūtu, tad visticamāk būtu daudz plašāks problēmu klāsts, jo tad varbūt cilvēki savādāk risinātu problēmas saistībā ar bankām, kas atrodas krīzes situācijā, un tas būtu ļoti negatīvi divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām tas būtu vēl sāpīgāk, vai arī vēl lielākā mērā. Tas mm, apdraudētu valsts fiskālo stabilitāti un dalību valstu finansējums, finansējumam un budžetam būtu ļoti grūti laiki un arī tirgum. Tas būtu ļoti nepareizs signāls. Jo tad, kad mēs esam uh, dibinājuši un izveidojuši banku atvesaļošanas un noregulējumu direktīvu, tad tur bija vairāki būtiski mērķi. Pirmais no tiem bija tas, ka ir tā, ka ja banka ir grūti laiki, tad ir nepieciešams zināt, ko darīt. Uh, pēc iespējas ātrāk rīkoties un uh, vienmēr rīkoties saskaņā ar vienotiem notiekumiem Eiropas Savienībā, nevis vienkārši tā, ka katra valsts kā grib palīdz savām bankām. Tas bija viens, viens mērķis. Vēl viens mērķis bija tas skaidri pateikt tirgum, ka tagad eksistē jauns režīms. Un šeit šeit, uh, šai direktīvai bija ļoti būtiski aspekti. Tātad ir tā, ja tik tiešām ir nepieciešams atveseļot banku, tāda ir skaidrs, ka ir kapitāls, kuru var izmantot. Ja banku atvesaļošanas noregulējuma direktīva darbojas, tas nozīmē, ka ja kādai banka ir nepieciešama atvesaļošana, tad attiecīgi būs pat mazāk tādu banku, jo tirgi ņems vērā, ka eksistē dažādas riska pakāpes. Tāpēc arī šī uh, E, pakotni, pie kuras mēs strādājam, varam teikt, ka mums ir e, ļoti konkrēta atbildība un ir tā, ka ir dažādi veidi, kā banku atvesaļošana tiek, e, tiek iekļautā, bet tad ir nepieciešams arī e, noregulējuma mehānismu šeit tā, pielāgot un kā jārisina arī subordinācijas jautājumi. Un viens no jautājumiem, par ko tika runāts, tad, kad mēs uzsākam darbu pie šī projekta, ir tas, ka, ka mēs negribējam šeit uh, uh, radīt tādu nepareizu ilūziju, ka tikai daži veida kapitāli var tikt uh, uh, dažāda veida uh, E, aktīviem ir iespējama atveseļošana, tad ir tā, ka, e, ja kaut kas notiek, tad principā viss kapitāls ir pakļauts riskam, ne jau tikai viena kapitāla daļa. Un tas ir būtiski, jo mums ir jārunā par īpašām uh, kapitāla pārvedumiem, jo mērķis, protams, ir motivēt to, lai tiešām būtu stabilitāte. Mēs uh, skaidri uh, norādījām uz to, ka tas varētu varētu šo direktīvu vainot un radīt arī attiecīgi uh, problēmas ar šiem pārskatī, pārskaitījumiem, jo ja banka virzās krīzes virzienā un ja šajos, šajos īpašos gadījumos uh, tiek aizdota nauda ar domu, ka šo kapitālu uh, izmanto, lai atveseļotos, tad ir tā, vai nu tiktu piedāvātas milzīgas procentu likmes, vai arī nebūtu finansētāja. Tas arī ir ļoti reāli. Un tāpēc arī bija nepieciešams ļoti konkrēti regulēt šo jautājumu. Es varu teikt, ka ir notikusi diskusija par šo subordināciju, un ja mēs varētu šeit radīt lielāku juridisko noteiktību šādi radot ātrāku situācijas uzlabojumu un risinājumu, ja kaut kas notiek. Un ļoti būtiski izdarīt visu pareizi, lai nestanāktu tā, ka gadu vēlāk, kad, eh, kas, kad normatīvais akts būs stājies spēkā, tad eh, lai nesanāktu tā, ka vajadzētu labot to, ko mēs būtu ieviesuši ar to. Tātad subordinācija un parādā gradācija ir ļoti būtiska, un ka ir nepieciešams, protams, to skatīt kopumā normatīvās bāzes kontekstā. Un tāpēc arī varbūt būtu ļoti gudri to visu paturēt savā, e, paturēt prātā, tad, kad mēs strādājam pie pakotnes plašākā kontekstā, bet es un citi, ar ko esmu runājis, mēs esam ļoti atverti, noskaņoti ir tā, uh, ka būtu nepieciešams izvairīties no nepareiziem soļiem, tā lai visa šī ideja, visa šī ideja uh, tiktu saglabāta. Un tagad runāt par tīlāk. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs šo jautājumu risinātu, ņemot vērā to, ka mēs šeit runājam par uh, tādiem standartiem, kas attiecas uz uh, lielākām bankām arī lielākas ban lielākajām bankām nebūtu nepieciešamība uh, turēt lielāku kapitālu nekā tas reāli vajadzīgs, jo varbūt mēs atkal nonāksim pie tādas situācijas, ka bankām būs grūtāk aizdot naudus, tad varam teikt, ka mēs atgriežamies pie problēmām, jo mēs radīsim finanšu stabilitātes trūkumu, jo tas nozīmē, ka uh, tirgus tiktu iesaldēts un konkurētspēja mazinātos. Tas nozīmē, ka ir jābūt attiecīgam līdzsveram starp kapitāla prasībām, citiem noteikumiem un elastībai. Runājot par laika grafiku, manuprāt, ir ļoti gudri, lai mēs varētu darboties e, tādā pašā režīmā, kā darbojas tie, kas strādā pie pakotnes otrās daļas, un, protams, mums ir nepieciešams diskutēt ar ēnu referentiem, uh, par visiem šiem jautājumiem, bet jebkurā gadījumā ir nepieciešams savstarpēji sadarboties. Tad varbūt šo pakotni, kas ir mazliet mazāk uh, sarežģīta nekā kapitāla prasības, tad varbūt mēs varētu ātrāk kaut ko pavirzīt, bet kopumā varam teikt, ka mēs pieturamies pie tāda paša grafika. Uh, Manuprāt, no manas puses tas būtu viss, jo man tikai desmit minūtes bija atvēlētas un vēl 30 sekundes palika. Varbūt kāds cits no komitejas varētu izmantot. Labi, jūs jau principā varētu izmantot savas 30 sekundes, lai atbildētu uz jautājumu, vai jūsuprāt varētu subordinācijas jautājumiem piešķirt prioritātu un izskatīt ātrāk. Es varu teikt, ka jā, ka labāk būtu, ja arī šī pakotnes eh, daļa, pakotnes jautājums būtu kopā ar citiem jautājumiem, un es tiešām negribētu, lai mēs subordināciju un gradāciju saliktu tagad ātrāk, un pēc tam tad atgrieztos pie, pie mm, šīs diskusijas vēlāk, jo īstenībā tas viss ir sastarpēji saistīts, ir ļoti svarīgi, lai uh, pilnīgi viss kapitāls būtu uh, pakļauts atvesaļošanas procesam, un tā ir tā lieta, par ko ir runāts. Tas vien, viena no tādām vājām pusēm ir tāda, ka bija, ka bija daži ieguldītāji, kas nezināja, ka viņu kapitāls uh, īstenībā tiks atgūts, un tad, manuprāt, tas ir būtiski. Lūdzu, Pedro Sila Pereira. Obrigado, prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. Um, a revisão pārskatīt banku noteikumu uh, likumus, kā mums to piedāvā referents Hokmārks, balstoties uz izvērtējumu esošajiem noteikumiem. Un zinot to, ka pieredze dot mums iespēju šādu novērtējumu veikt, un arī ņemot vērā to, ka komisija nāk klajā ar komisiju priekšlikumu, tas ir tāpēc, ka e, pastāv problēmas, kuras ir jārisina, un ka ir nepieciešams pieskaņoties jaunajiem starptautiskajiem standartiem, ar kuriem mēs esam saistīti. Mēs uzskatām šo komisijas paketi it īpaši to, kas attiecas uz banku atvaseļošanu, kā pozitīvu attīstību, kā kopumā šie priekšlikumi ir iecerēti pareizā virzienā, lai varētu stiprināt finanšu sistēmas uh, Eh, stabilitāti, lai tā varētu eh, izturēt asimetriskos triecienus un lai varētu izveidot eh, harmonizētāks un vienotāks noteikums Eiropas līmenī. Kopumā tas viss šķiet ir iecerēts pareizā virzienā un dod mums iespēju padziļināt mūsu banku savienību. No otras puses, kā jau es sacīju, pirms kādu laiku ir nepieciešams piemērot šos notiku, noteikumus starptautiskajiem standartiem, bet paturot prātā to, kāda ir Eiropas banku nozars specifika un it īpaši to atšķirību, kādu mēs, tās atšķirības, kādas mēs redzam Eiropas banku nozars iekšienē, kur ir nepieciešams zināmas elastīguma rezerves noteikumu ziņā. Par šādu finanšu sistēmu, kas būtu mums kopīgais mērķis, tā ir jāveido uh, E, saprātīgā veidā, neapdraudot banku lomu ekonomikā un darbību ekonomikā, jo pieprasot noteiktus līmeņus un prasības, tas nozīmē ka Mēs vēlamies veidot tādu finanšu sistēmu, kas atbalsta ekonomiku un kreditēšanu. Tomēr ir jā, jānodrošina atsevišķi piesardzības pasākumi visa procesa garumā, diskutējot par šiem noteikumiem. Un pirmkārt, runājot par kreditoru, prasību harmonizēšana mums, kā viens no scenārijiem, ir šo priekšlikumu skatīt tādā veidā, kas palīdz veidot uh, tirgu, uh, parādu tirgu. Tālāk runājot par morelu noteikumiem ir nepieciešams paredzēt koordināciju Eiropas noteikumiem par beilinu un starptautiskajiem standartiem, kas ir definēts stilāk ietvaros. Šai koordinācijai būtu viens no pozitīvajiem aspektiem komisijas priekšlikuma paketē un palīdzētu samazināt noteikumu fragmentāciju. Katrā ziņā prasību līmenim ir jābūt piemērotam situāciju daudzveidībai un pilnīgi dabiski tās saucamās globāli sistēmiski svarīgās bankas tiek pakļautas augstākām prasībām nekā pārējās. Un mēs arī vēlamies samazināt tās izmaksas, ko nozīmē šīs jaunās prasības banku nozarei, ekonomikai un ekonomikai ekonomikas izaugsmei, ko dinamizētu kreditēšana. Un noslēgumā es gribēju pieminēt divas īpašas problēmas. Pirmā attiecas uz noteikumiem par iekšējo MRL un par eh, līguma slēdzēju beilinu. Šiem abiem aspektiem ir jāpievērš īpaša uzmanība, lai mēs varētu nākt klajā ar līdzsvarotiem risinājumiem un lai tiktu ņemta vērā šī īpašā situācija, kad noteikumiem, kas attiec uz situācijām, ies, kur, kur ir iesaistītas trešās valsts. Treškārt, nosakot jaunus noteikumus, ir jāparedz arī pārejas režīms, kas patur jaunā ietvara piemērošanas iespēju un arī juridiski pareizi nodrošina attiecīgajā brīdī emitētos parādus. E, šie ir atsevišķi jautājumi, kas mums būs jārisina konstruktīvā dialogā, kuru, es ceru, mēs varēsim veiksmīgi turpināt ar referentu uh, Hokmārku, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs nonāksim pie pozitīva rezultāta tieši tāpat kā nesenā pagātnē. Paldies! Paldies! Paldies, ECR grupai. Es skatos, Kamala kunga nav, bet vai viņš ir, vai kāds runās viņa vārdā? Foksa kungs. Jā, es gribētu runāt par CRD 5 un citām lietām. Nē, nē, nē, mēs tagad runājam par, par, par citiem jautājumiem. Līdz ar to, ja jums nav komentāra par šo, tad eh, jūs vienkārši vēlāk runāsiet, tad, kad mēs runāsim šo jautājumu. Par Sīmonā. Uh, lūdzu, Silīgi Gulāra. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Gunārs, mēs atkal satiekamies darbā pie milzīgas paketes. Es gribēju atsaukties uz Gunārs sacīto, manuprāt, komentāros par mūsu pieņemtajiem noteikumiem iepriekšējā mandātā ir ļoti daudz neskaidrību un tuvinājumu. Mēs vienmēr esam sapratuši, ka pārī no beilaut uz beilī nav vienkārši, un ja eh, atsevišķos gadījumos mēs paredzējām izņēmumus, tas bija ar pa savu pamatu. Es um, ar to gribu teikt atbalstu šo pragmatisko pieeju, turpinot iepriekš sacīto. Es domāju, ka Par fragmentāciju sacītais ir svarīgs, jo visā darbā banku savienību veidojot, mēs apzināmies, un tas attiec uz visu tekstu, mūsu mērķis ir nepieļaut tirgus atkārtot fragmentāciju. Un panākt pārrobežu kapitāla cirkulāciju. Un, manuprāt, tas būtu viens no signāliem, ka uzticība atgriežas. Un pēdējais punkts, manuprāt, svarīgs ir tāds, ka jāpatur prātā vienot spēles noteikumi globālā mērogā, katrā ziņā jāzina tas, kā mēs varam diskutēt, e, turpināt diskusijas ar to vai citu jurisdikciju, un kurā mēs varam panākt no mūsu partneriem, uh, Uh, saistību bildi, uh, paš, pašreizējā uh, savienoto valstu nostāja, tā skaitā viešu bažas, un lūk, šie aspekti būtu jāņem vērā strādājot ar šo tekstu, un tāpat arī es domāju, ka mums būtu jāparedz samērā strauju virzību uz priekšu. Tomēr, manuprāt, ekon komitejas darbība uh, šajā sasaukumā man šķiet palēnināts salīdzinājumā ar iepriekšējo, un mums par to var izteikt pārmetumus. Paldies! Paldies, Kamalkungs ir ieradies. Esat gatavs. Nu, es varu arī pagaidīt. Fabio de Māsī. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tiešām prieks eh, atkal sadarboties ar Gunāru Hokmarku. Mēs eh, sākām eh, strādāt pie banku struktūras reformas, neesam nu, vēl pabeiguši šo darbu. Nu, cerams, ka šeit mēs strādāsim produktīvāk, bet pirms sākam diskusiju, es gribētu teikt, ka es nepiekrītu kādām punktam, ko šeit dzirdu atkal un atkal atkārtot. Uh, ka mēs um, radām kaut kādu pārmērīgu likumdošanu, kas ierobežos banku darbību un kreditēšanas sistēmu, nu, būtībā tam nav empirisku pierādījumu. Mēs zinām, ka ASV situācija daudz labāka, taču regulējums tur ir vēl stingrāks. Tāda paša uh, līmeņa regulējums faktiski ir arī Eiropas uh, Savienības dalībvalstīs, bet uh, bankas uzvedas ļoti atšķirīgi attiecībā uz saviem kredīt eh, portfeļiem un kredīt politikas veidošanu. Un tas, kā bankas atbalsta reālo ekonomiku ar kreditēšanu, nu, eh, faktiski bankām ir nācies maksāt ļoti augstu cenu. Un mēs savukārt esam samaksājuši ļoti augstu cenu par to, ka neesam atrisinājuši problēmas pirms krīzes eh, laikā. Uh, un mums ir pārāk mazas prasības, esam izvirzījuši tirgumu. ECB empiriski pētījumi bē, m, mm, liecina, ka uzņēmumi apgalvo, ka likviditāte nu nav viņiem galvenā problēma. Bet drīzāk gan prāt pieprasījums pēc kredītiem. Uh, Nu, ja mēs varam vienoties par šādu izējas punktu, tad mums nav visu laiku jāraugās to, kā vēl vairāk uh, pavājināt esošo likumdošanu. Mums ir jābūt ticamam bailīnu režīmam, un tad ir jāskatās, kā mēs turpinam banku struktūrālo reformu pašu par sevi. Pretējā gadījumā nekāda uh, saprātīga bailīna režīma nebūs. Trīs mazi uh, punkti, trīs mazas piezīmes. Mēs uzskatām ka e, globālie standarti kopējiem zaudējumu kapitālam. E, šī prasība šobrīd ir e, saskaņā ar starptautiskajām normām, un tas ir saistīts ar 13 globāli sistēmiski svarīgajām bankām, bet arī citas bankas. Uh, kas ir lielas starptautiskas bankas un ko uzrauga ECB, tām iznāk, ka būs tagad jāatbilst tikai nu, tādiem daudz eh, vaļīgākiem ES regulējumu noteikumiem. Un eh, svarīgākais, lai šīs eh, bankas varētu krīzes gadījumā noregulēt nu, drošā kārtā. Un ja mēs runājam par uh, Eh, kopējo eh, tīlāku un eh, kreditoru hierarhiju, tad faktiski šī subordinācija būtu jānosaka. Nu, bet tas, ja mēs sakam, ka to tagad mēs nedaram sistēmiski, bet nosakam katrā gadījumā atsevišķi, tad tas rada tikai lielāku uh, juridisko nenoteiksnību, uh, nenoteiktību. Un vēl kāds aspekts, komisija nesen paziņojuma ka ja mēs uh, palūkojamies uz uh, lielāka apjoma um, nepieprasītiem parādiem um, un 81, 82 uh, punkti un tas, kas tiek sagaidīts no jaunajām kategorijām. Uh, tad e, tas viss notiek uz lielākas skaidrības rēķina, kas beigās Beilinu padara nedrošāku un nepadara arī tādus, ko varam paļauties. Tā kā mums vēl tāls ceļš ejams, mm, teiksim, tīri uh, proporcionalitātes vārdā, un lai tas būtu pieņemams arī nelielākām institūcijām, bet, nu, mums vēl ir daudz, daudz darāmā. Gīgaldkungs. Jā, daudz, kas šeit izskanēja, bet es gribēju teikt, ka šajās debatēs pat tonis ir svarīgs, un tas kļūs vēl svarīgāks tad, kad mēs eh, runāsim eh, par eh, kapitāla prasību direktīvu un kapitāla prasību uh, regulu. Un viena lieta, ko Fabio minēja, ir tāda sajūta, ka ir kaut kāda izvēle. Jums ir vainu, ir e, spēcīga ekonomiska izaugsme vai arī spēcīgi regulētas bankas. Un kredīt pieejamība ir atkarīga no uh, kapitāla prasību izpildes, bet nav empīriski pierādījumi tam, ka tā ir tiesa. Uh, var gadīties, uh, ka tas ir tāds īstermiņa jautājums, kādā veidā kapitāla pieaugums eh, prasības tā ir spēkā, vai tas ir saskaņots ar biznesa ciklu. Tā nav tāda lieta, no kā izvēlēties. Tas ir otrādi. Tikai, valsts, kurā, tikai bankas, kurām ir pietiekams kapitāls, var uzņemties risku, un tikai, ja tās var uzņemties risku, tās var kalpot reālajai ekonomikai. Un tas ir ļoti svarīgi. Un, manuprāt, debates nedaudz uh, Uh, sāka aizmirst um, ieinteresēto pušu lobiju, kas, protams, negrib, lai viņiem tiktu uzlikts lielāks kapitāla prasības, jo tas nozīmē, ka rentabilitāte samazinās mm, salīdzinājumā ar. Tātad attiecība pret pašu fondiem sam, uh, mainās un nevajadzētu mums atkal iekrist uh, tais pašos slazdos. Un tāpēc uh, Es gribētu minēt dažas problēmas. Mm, pirmkārt, mums ir vajadzīgas noregulējuma iestādes, kurām ir iespējas izlemt uh, dažādus konkrētus jautājumus. Un daži prie, eh, priekšlikumi ierobežo šādas uh, potenciālas uh, pilnvaras noregulējuma iestādēm. Jābūt arī pilnīgai skaidrībā par subordināciju, par hierarhiju un mums ir jābūt eh, pilnai skaidrībai par to, eh, kā attiecīgā hierarhija arī tiek ievērota. Un mēs nevaram eh, uzņē, visu laiku pieņemt visādus attaisnojumus par to, ka noteikts kategorijas finanšu instrumentiem, kas ir izsniegtas trešajās valstīs, nu, mums nevajag pieļaut situāciju, ka paizmugurs durvīm pie mums tiek ievazāti trešo valstu instrumenti, pretējā gadījumā mēs diskriminējam paši sa savus uh, finanšu centrus, un mēs to redzam uh, Grieķijas banku sakarā. Jūs redzat, cik grūti ir izmantot BLN instrumentus, uh, kas ir emitēti trešajās valstīs. Uh, Un, eh, ja komisija veiksmīgi pastāvētu uz pilnu bēlīnu procesu, bet es nesaprotu, kāpēc komisija šeit ir atvērusi durvis, ja, eh, lai slēgtu īpašs darījums ar trešām valstīm. Un tas īstenībā ir pret uh, to, ko mēs līdz šim esam likuši priekšā. Nu, ar to es arī beigšu. Tāds būtu mūsu pirmais komentārs un paldies. Un ceram uz labu sadarbību arī nākotnē un es ceru, ka šis dokuments, eh, ka, nu, šajā, turpmāk šo darbu veiks Urtes un kungs, kurš šobrīd šeit nevarēja atrasties. Kāmal kungs nu tagad ir gatavs. Liels paldies, un es atvainojos par to, ka nokavēju jūs, eh, nu, es nezinu, vai jūs par agru sākāt, nu, lai nu kādas būtu, bet, nu, tā ir noticis. Vispirms es gribu teikt, un daudzi, kas pazīst mani, to zina, ka ļoti bieži šīs diskusijas par banku noregulējumu un banku krīzi kopumā eh, Es gribu, es atbalstu visu tās lietas, ka mm, es saprotu, ka cilvēks saka, ir vajadzīgs augstāks eh, kapitāla prasības. Un divi galvenie principi ir tādi, ka uh, šobrīd situācija atšķiras no tās, kas ir bijusi iepriekš, jo mēs katreiz mācāmies no kādas krīzes, bet tad eh, šīs te atmiņas kaut kur izplēna, un cilvēks saka, nu ko jūs, ko jūs nākušies, nekas nenotiks, jo tagad viss ir savādāk, bet krīzes atkārtojas. Un mums ir jāuzdod otrs jautājums, ja banka, piemēram, cieši neveiksmi rīt, vai Vai tiešām to uh, varēs glābt, sanēt, uh, neprasot nodokļu maksātājiem uh, atvērt māciņš? Es baidos, ka mēs neesam tik tā nonākuši un tas nebūs uh, iespējams. Desmit vai cik gadus pēc uh, krīzes, vai mēs atkal esam briesmās? Nu, nevajag paļauties to, ka tas nenotiks atkal. Runājot par detalizā, detaļām, ņemšu visu pēc uh, kārtas. Uh, Eh, piemēram, par um, nenodrošināt parādu instrumentu prioritāti maksātspējas hierarhijā. Uh, ir svarīgi, ka jaunas kategorijas uh, pakļauts bēlinam tikai uh, pēc tam, kad jau ehm, hierarhijā augstāki instrumenti ir apmier apmierināti. Bet tā varētu būt saprātīga ideja. Un dažādas uh, bankas piemēro dažādas modeļus un varbūt arī papildus uh, drošības uh, vārstuļi. Bet es, protams, saprotu, ka daži varbūt vēlas izvēlēties pātrinātu procesu, kas attiec uz kopējo zaudējumu absorpcijas kapacitāti. Uh, Es zinu, ka šis priekšlikums ir diezgan uh, pretrunīgs, un nozars pārstāvji ir teikši, ka viņu, min, uh, piemēram, MRL prasības un uh, eh, tīlāk uh, saistības ir jāatzīst, bet uh, komisijas uh, priekšlikums to neparēdz, jo bieži šīs uh, prasības nav minētas līgumos. Bet jābūt. Uh, centieniem panākt proporcionālu uh, likumdošanu, lai mēs nepieļautu tādu uzvedību, kādu bankas izrādīja pagātnē. Um, un ir uh, jādod iespēja noregulējuma iestādēm pieprasīt uh, bankām darboties saskaņā ar ārējām MRL prasībām, ievērojot tās. Svarīgi ir arī šī vietekļa apmaiņa. Un Protams, es eh, detalizēti esmu arī grupā par to runājis. Eh, piemēram, ar eh, zaudējumu absurdzijas kapacitāti. Mēs saprotam komisijas mērķu samazināt izmaksas un veicināt finanšu stabilitāti, kā arī samazinot risku nodokļu maksātājiem, kas, mūsuprāt, ir viens no augstākajiem mūsu mērķiem vienmēr. Uh, bet, e, ja, bet tas attiecas uz ECB pārvaldītajām bankām, un man jāpakonsultējas ar grupas uh, locekļiem no citām dalībvalstīm, kas tajā iesaistīts vairāk nekā mana valsts. Uh, Marko Vālī. Paldies! Es gribēju pievienoties Fabio Dimasī teiktajam attiecībā uz nepieciešamību struktūrāli reformēt banku sistēmu, jo, ja e, rodas banku krīze, kas ir saistīta ar faktu, ka kas ir saistītas ar universālām bankām, un ja mēs e, nereformēsim sistēmu, uh, tad eh, banku sistēma jebkurā gadījumā turpinās ciest no uh, krīzes cēloņiem. Pārāk liela brīvība un pārāk uh, liels līdzekļu apjoms beig beigās ietekmē visus, gan uh, kredītportfeli, gan nodokļu maksātājus. Un jāsaka, ka finanšu lobijs eh, ir ārkārtīgi ietekmīgs un eh, tas eh, varbūt pārāk daudz ietekmē institūcijas, kurām būtu finanšu sektors jāregulē. Tā kā vajadzētu apspriest ekonu vēl virkni normu, kas ir saistīts ar kapitāla prasību izpildi. Un tādas divas kritiskas piezīmes, piemēram, tas, ka mēs koncentrējamies uz kreditēšanu vairāk kā uz finanšu aktivitātēm. Jā, nu tas, protams, ir svarīgi, bet ir jāsaprot, kā darbojas um, un kā tās atšķiras no ekonomikas sistēmā. Mums ir viens likums. Ja kā, jo kāds, kas ir eh, metru 60 eh, garš ar zilām acīm, sver 50 kg, viņš ir veselīgs, un ja viņš sver kaut ko citu, tad viņš ir neveselīgs un tā tālāk. Bet, eh, nu, tā mēs nevaram attiekties pret bankām un prasībām. Mm ja bankas nevar kreditēt noteikts uzņēmums, nu, mēs pašlaik radām sistēmu, kas soda atsevišķas bankas attiecībā uz kreditēšanas darbu, ko tās veids. Banku modeļi e, ir banku modeļi, kas finansējas uz kreditēšanu, ir banku modeļi, kas mm, koncentrējas uz finanšu pakalpojumiem. Un mm, beigu beigās tas viss e, ir nelīdzsvarā un rada uh, kropļojumus. Un tāpēc e, ir ļoti rūpīgi jādomā par prasību izvirzīšanu, ņemot vērā ļoti atšķirīgās sistēmas Eiropas Savienībā. E, Tālāk, e, nu, kas attiec uz izņēmiem, kas tiek noteikti valsts obligācijām, ņemot vērā hierarhiju, parāda instrumentu hierarhiju. Es nekad neesmu piekritis šādai pieejai. Nu, jo tas atstās katastrofiskas eh, sekas. Ja bankas portfelī eh, būs eh, pietiekoši liels īpatsvars šo te valstu obligāciju. Un tas jau nav mērķis, mērķis ir samazināt spriedzi. Un iznāk, ka savā ziņā mēs īsti neesam sapratuši un novērtējuši, pie kā ir nove, novedusi pirmās uh, pakotnes ieviešana. Tāpēc es domāju, mums vajadzētu padomāt uh, par to, kā mēs regulējam kapitāla prasības. Pašs par sevi viss ir labi, bet jāatcerās, ka ir atšķirīgi uh, kapitāla modeļi bankās. Tālāk runājot par banku uh, eh, atvesaļošanas un noregulējumu direktīvu. Par noregulējumu jautājumiem runājot. Jā, mums ir tāda sistēma, kas Uh, ļauj uh, uzkrājumu veidotājiem vai liek uzkrājumu veidotājiem maksāt par krīzi, nu tad tas nepie kā labi nenovadīs, jo faktiski tas nozīmē, ka ir bankām pārāk brīvi ļauts spekulēt ar, iegul spekulēt ar ieguldītāju naudu. Uh, Un uh, līdz ar to faktiski varbūt tieši šī neveiksmīgas politikas rezultātā uh, bankas ir uh, nonākušas tādā situācijā, kā tās nonāca. Runājot par bail-in procedūrām un likumdošanu, kas aizsargā uzkrājumus. Nu, Problēma ir tā, ka šīs sistēmas uzturēt finanšu krīzes situācijā ir ārkārtīgi grūti. Nu, tā ir varbūt galvenā kritika, mm, bet varbūt tālākā sēna referents sarunās mēs par to vēl turpināsim runāt. Paldies! Būtībā mēs faktiski jau nedaudz esam pārlekuši uz otro daļu, uz BRD, bet nu labi, tas nekas. Neredzu cānīkungu. Nu, un tad eh, Danuta Hubnere tagad var izteikties viss, kas vēlas. Nu, es gribēju izmantot šo iespēju, kad mums ir pirmā viedokļa apmaiņa un uzdot jautājumu, kurš varbūt būtu drīzāk jāuzdod komisijai. Un tas ir saistīts ar faktu, kā pagājušā gada oktobrī. Uh, Eiropas banku iestāde izdeva mm, dokumentu par sektajiem depozītiem un to attiecību ar uh, saistībām uh, un to proporcionālo attiecību ar saistībām. Bet man, ies, mans iespēj, man radās tāds iespējas, ka EBI stādīja priekšā diezgan tādu pārliecinošu argumentu eh, sarakstu, bet komisija tā kā īsti par to nesatraucās un uzskatīja, ka šajā izmaiņās, šajās te tendencēs, kā mainās šī proporcija, tas, tas nevieš nekā, pamat nekādam uztraukumam. Paldies, referentkungs! Paldies, paldies par visiem komentāriem! Viena lieta par uh, hierarhijas nodrošināšanu. Nu, uh, mēs negribētu, lai viss parāds uh, būtu pakļaujams Bēlina uh, procedūrai. Uh, un e, tad arī subordinātais parāds e, kļūtu par tādu, un tad mēs faktiski panāktu pilnīgu pretēju efektu nekā to, ko vēlamies panākt BRD. Viena no galvenajām problēmām, m, mm, piemērojot e, šo direktīvu, kā mēs to esam redzējuši reālajā dzīvē, ir tāda, ka tad, kad trūkst šīs te atskārsmes par to, ka nauda ir pakļauta bēlinam. Nu, es domāju, ka daži to saprot labāk par mani. Bet tad, kad mums bija diskusijas par Itālijas banku, uh, faktiski tur tieši tā arī bija. Tas ir svarīgi, lai nebūtu nekādas kavēšanās sapra, izpratnē par to, ka uh, visi bankas aktīvi ir pakļaujami uh, eh, Bēlīna procedūrai. Un tāpēc piekrītu Gīgalda kungam, ka mm, trešās valsts jautājums var būt sarežģītāks nekā izskatās atšķirīgo likumdiešanas eh, dēļ. Un tas, ko Pereiras kungs pasvītroja, mums ir jānodrošina tas, lai bankas varētu darboties, un tas ir svarīgi. Uh, un, un eksportēt kapitālu arī dzen. Tāpēc es nesaskatu saistību starp spēcīgu ekonomiku un spēcīgām bankām, jo mēs redzējām, ka banku krīzes situācijā faktiski vāja ekonomika arī izraisa banku krīzi, un tas gan nav vienīgais iemesls, bet eh, katrā ziņā viens no svarīgākiem. Nu, protams, ir arī bankas, kas slikti tiek pārvaldītas, un uh, Mm, ir arī citi riski, bet ir svarīgi nodrošināt, lai mums ir spēcīgs banks, spēcīgām bankām un otrādi. Tā kā um, tas ir cieši saistīts savā starpā un to nedrīkst tā aizmirst. Kamals savukārt minēja. Uh, I think it is ka var būt, ka šis nav īstais laiks, bet man liekas, ka šis ir īstais laiks, jo jauna banku krīze acīm redzot būs, un mēs droši vien dzirdēsim par to, bet ceļš cilvēku apgalvots notiek ik pa desmit gadiem, bet Bet mēs nevaram zināt, vai likumdošana ir pārmērīga vai nē. Bet svarīgi ir, lai būtu informētība tirgu investoru vidū, visu to vidū, kas darbojas banku tirgu, lai zinātu par šo bēlinu iespēju. Bet ir svarīgi, lai būtu arī drošība arī par. Uh, hierarhijas nodrošināšanu, lai e, nebūtu nekādu ilūziju, ka viss var tikt izmantots bēlinam. Skaidrs, ka viss, bet tas notiek noteiktā e, kārtībā. Jo līdz ar to mēs e, stabilizējam banku sistēmu Un pēc tam mums ir jābūt skaidriem noteikumiem, eh, kādā veidā notiek bankas noregulējums krīzes situācijā. Un tāpēc vēlos piekrist tam, ko Glārs kundze sacīja, ka ir jābūt pragmatiskiem Bet ir jāsaredz arī kāda cita lieta, jo BRD, manuprāt, darbojas. Faktiski direktīva strādā, bet tas ir grūti, jo tā ir pirmā reize, kad mēs redzam, ka šādas normas tiek piemērots. Un tās problēmas, ko mēs saskatām šodien, faktiski jau ir tāda e, informētības nepieciešamība nākotnē, lai investori zinātu, uh, kur un cik eh, un ar ko viņi riskē ieguldot naudu bankā. Un, protams, gaidīšu nepacietību ēnu referentu sanāksmes un visu mūsu kop, komandas kopdarbu. Paldies! Paldies! Tik daudz tika pateikts un esmu pārliecināts, ka mēs atrisināsim dažādos aspektus likumdošanā, un mēs varam pāriet pie. Jā, priekšsēdētājs saka, es došu komisijai vārdu pēc tam, kad mēs būsim pabeiguši abas diskusijas. Tāds bija mans nodoms sākumā. Un tagad es aicinātu pāriet pie otrās daļas, pie otrās paketes CRCD kur referents ir Pēters Simons. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti gandarīts, ka mēs šodien šos abus dokumentus izskatām kopā un varam padiskutēt par šiem jautājumiem, jo, kā priekšsēdētājs jau teica, ka savādāk nebūtu loģiski, jo abas dokumentus pakotnes ļoti tūlu paralēli jāizdiskutē. Tāpēc arī labāk uzsākt Uh, kopīga diskusija pirms ir uh, ziņojuma projekti, jo savādāk varētu būt tas sliktais variants, kad mums būs nesaistīti savstarpēji nekonsekventi ziņojumi. Tāpēc arī ļoti labi, ka mēs jau tagad runājam par to visu, jo tad varēsim arī vienoties par to, kur ir saikne. Šobrīd kapitāla prasību regula un direktīva tiek reformētas, un Un pagaidām runa nav nevis par tehniskiem jautājumiem, bet eh, par to, ka šeit ir nepieciešams risināt jautājumus, kas ir saistīti ar Eiropas uh, Savienības banku sektoru un kā šo jautājumu vajag izskatīt ļoti plaši un nopietni. Un tas ir saistīts arī ar Bāzeles komitejas vienošanos. Runājot par CRD 4 un par attiecīgo regulu, uh, un mēs runāsim par kapitāla prasībām un arī par paaugstinātu kapitāla kvalitāti, rēģējot uz finanšu krīzi. Mums ir nepieciešams šobrīd koncentrēties uz šī brīža pārskatīšanu. Varam teikt, ka tā ir tā saucamā CR2 vai CR25, un uh, varam teikt, ka mēs šeit runājam par obligātu ieviešanu tā saucamajiem leverage ratio, un proporcionālitātes principu ieviešanu. Es domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski norādīt uz to, ka lai gan visi uh, banku tirgi dalību valstīs, protams, ir iesaistīti un bankām ir jāsadarbojas uh, ar pārstāvjiem no visām dalību valstīm, uh, ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk risināt uh, situāciju. Piemēram, man ir jau bijusi diskusija ar piecu dalību valstu pārstāvjiem, un interesanti, ka viņi uzsvera piecas dažādas lietas, kas viņu prāt ir visbūtiskākās. Tas nozīmē, ka tagad, kad mēs uh, nākam klajā ar šo dokumentu paketu, mums ir nepieciešams būt ļoti uzmanīgiem un saprast, kas galu galā būtu risinājums visām dažādām dalību valstu situācijām, lai būtu tiešām līdzsvarots risinājums. Mums ir šeit jāpacenšās. Un tāpēc arī mums šobrīd notiek dialogs starp vairākām partijām, starp visām partijām, un ļoti labi, lai mums būtu uh, plaša uh, plaša piekrišana no partiju puses, jo tad mēs trialogā varēsim būt ļoti labi pārstāvēt. Un tagad atsevišķi runāšu par proporcionalitāti. Šis ir jautājums, ar ko es gribētu sākt. Ir skaidrs, ka ir sevišķi mazas bankas lielākā mērā cieši no regulējuma nekā lielas bankas. Man ir bijusi saruna pirms dažām nedēļām. Uh, Un banku priekš pārstāvi teica, ka visā bankā mums ir tikai 65 cilvēki. Un tagad jau mums ir eh, nepieciešams nodarbināt divus cilvēkus, kas dara tikai to, ka viņi raksta dažādas atskaitas. Un eh, tāpēc ir mērķis varbūt apvienoties ar vēl kādu nelielu banku un pēc eh, un iemesls, kāpēc mēs vēlamies apvienoties, ir tādēļ, ka vienkārši ir milzīgas prasības attiecībā uz atskaišu sniegšanu. Un ka ir šobrīd diezgan uh, liels sloks mazām bankām, un tāpēc arī tie, tiek izskatīta šī iespēja. Man tas bija tiešām interesanti, jo tas skar ne tikai mūsu likumdošanas procesu, un īstenībā šāda veida kritika izskanē no dažādām valstīm. Ir tā, uh, ka tieši administratīvais sloks lielām bankām var būt vieglāk risināms, tāpēc ka identiskus datus varbūt viņi pieprasa e, dažādos brīžos, piemēram, Nacionālā e, uzraudzības iestādē, e, Eiropas banku iestādē, uh, citas iestādes, kas pieprasa atskaites un dažādus datus, un tāpēc arī lielas bankas var varbūt diezgan labi to visu uh, salikt kopā, skaidri zinot, kādi dati būs nepieciešami, tāpēc arī vieglāk šos resursus izlietot prātīgi. Savukārt mazām bankām ir savādāk, bet jebkurā gadījumā mūsu mērķis ir nevis nodrošināt kādu sliktāku regulējumu, bet uh, regulējumu, kas ir labi pielāgojams regulējums, kas labākā veidā risina riska prasības attiecībā uz balkam, bankām. Ja mēs skatāmies tagad uz uh, komisijas priekšlikumu, tad, protams, pirmais solis ir uh, laiki, kuros ir nepieciešams sniegt informāciju un, uh, un atskaišu iesniegšanas prasības. Šis ir pirmais moments. Un tas, tas jau ir solis pozitīvs. Mums vēl ir jāturpina diskutēt par to, kādas liekšņi mums tiks iekļauti proporcionalitātes vajadzībā mums. Ko, protams, ir jāpasaka, ka arī mazajām bankām ir jānodrošina labāks risinājums. Jābūt samērīgiem un jābūt, protams, arī uzmanīgiem, lai bankas kurām ir neliela bilance, kas atrodas mazā valstī, taču varbūt sistēmiskā ietekme šai bankai būtu, lai nesanāktu tā, ka mēs šai bankai dodam uh, kādu izdevīgāku situāciju, līdz ar to rodas risks varbūt kādā nelielā valstī. Runājot par sliekšņiem, protams, mums ir jāturpina diskutēt par to, Vai mēs plānojam ievies šeit kvantitatīvas kritērijas, kā tas šobrīd ir komisijas priekšlikumā? Varbūt labāk būtu iekļaut alternatīvu risinājumu, kas būtu kvalitatīvs vai kumulatīvs kritērijs. Un, attiecīgi, tas varētu ietekmēt situāciju un, attiecīgi, saprast, vai ir iespējams izmantot kādu atlaidi. Vēl viens moments ir neto stabilitātes finansējums. Arī sviras rādītāji, to mēs jau esam, esam ieviesuši, neto stabila finansējuma rādītājs arī ir nepieciešams, tas ir ļoti būtisks rādītājs likviditātei un finanšu institūcijām ir jābūt iespējai gada tvērumā nodrošināt stabilu refinansēšanu. Tagad bet eh, skatoties uz komisijas mēģinājumiem bāzeles standartus ieviest Eiropas kontekstā, pielāgot šo, šis standarts Eiropas kontekstam, un šeit ir sevišķi ļoti pozitīvi, ka mēs runājam par repo eh, darbu, kas ir stabilu, eh, stabilu ieguldījumu uzdevumiem, un attiecīgi citi pielāgojumi ir nepieciešams. Ir jāskatās, vai uh, šie pielāgojumi tiešām attaisnojas un vai mums ir nepieciešams varbūt vēl precīzāk ņemt vērā dažāda veida atšķirības Eiropas Savienības tirgu. Bet izskatās, ka mums šobrīd šeit jau ir diezgan laba izējas pozīcijas ar komisijas priekšlikumu. Roma, runājot par sviras rādītāju, varam teikt, ka mēs šeit runājam par kvotu, kas ir 3%. Tātad parāda kvotas 3%, mūsuprāt, tas ir diezgan labs risinājums. Un šeit komisija nav piedāvājusi tieši tikai bāzeles regulējumu, bet ņemus vērā Eiropas īpašo situāciju, piemēram, ierobežojums, uh, ierobežojums izsniegt kredītus arī kredīti starp grupām, starp dažādām bankām, kas atrodas vienā dalību valstī. Arī šeit mums ir nepieciešams uh, pārbaudīt, vai ir nepieciešams radīt jaunus normatīvos aktus, lai mēs varētu Eiropas Savienībā labāk regulēt šo situāciju. Vēl viena lieta ir runājot par bankām, ir uh, uzraudzības iestāžu darbs. Jādiskutē, kā var darboties tās bankas, kas pakļautas uh, lielākam kredītriskam. Tomēr ir atšķirības starp dažādām bankām. Ir standarta veida bankas un ir dažādas citas bankas, kas iesaistās lielākos riskos. Un tad attiecīgi, lai nebūtu tā, ka vienkārši valsts līdzekļi tiek kaut kādā veidā uh, izlietoti, bet lai nekādā gadījumā nebūtu uh, riska tai bankai, kas piedalās finansējumā. Bet, jebkurā gadījumā, mēs runājam par uh, šīm riska bankām, kas veicina izaugsmē, tad būtu nepieciešams uh, nodrošināt konkrētu uh, regulējumu. Runājot par uh, iepriekšējām kapitāla prasībām un attiecīgo regulējumu, tas, ko mēs šobrīd esam uh, panākuši, tad ir 23% samazinājums uh, attiecībā uz kredītiem maziem vidējiem uzņēmumiem. Un ja tagad komisija saka, ka visiem MVU kredītiem būtu jānodrošina 15% atlaide, uh, Es varu teikt, ka priekšlikums ir ļoti labs, te pašā laikā mums ir jādiskutē precīzāk, kā varbūt būtu nepieciešams Eiropā uh, palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem savādāk. Mēs šeit runājam par kapitāla tirgus izmantošanu, finansēšanai, bet nedrīkstam aizmirst arī tradicionālus veidus, kā uh, mazie vidēji uzņēmumi tiek finansēti, un tā, protams, ir standartā tradicionāla uh, bankas finansējuma piešķiršana. Šeit komisija jābūt uzmanīgai. Un nobeigumā vēl daži komentāri par infrastruktūru un to, kā a, infrastruktūra tiek ņemta vērā šajos dokumentos. I, investīcijas infrastruktūras a, izveidē arī tiek piedāvāts ar atlaidi attiecībā uz risku. Te pašā laikā mums ir nepieciešams uh, būt absolūtai pārliecībai, par kādiem projektiem mēs šeit runājam, kāda ir kritērija, lai varētu teikt, ka šī tiešām ir infrastruktūras investīcija. Piemēram, ir nepieciešams veicināt e, ne tikai tos projektus, kas ir refinansējami, jo daudzos gadījumos tas nozīmē to, ka refinansējums nemaz nebūs pieejams bet uh, jārunā piemēram par tādiem projektiem, jādiskutē par tādiem projektiem, ka varbūt būtu nepieciešams kādu īpašu regulējumu, īpašu atlaižu sistēmu izveidot. Runājot par infrastruktūru, mums kā parlamentam ir iespēja arī noteikt politiskus atskaitas punktus, bet diskutējot par infrastruktūru Eiropā, jā, mēs runājam šeit jau par miljārdiem eiro struktūru, uh, Eh, struktūrālām mm, pārmaiņām, bet eh, pagaidām mums nav zināms, zināms, eh, kā mēs to visu finansēsim. Visi runā par to, ka mums būs elektromobīļi, bet kā visa šī infrastruktūra m, mm, darbosies, nebūs jau tā, ka katram cilvēkam ir sava garāža, kurā ir kontaktdakša, kurā var vienkārši mierīgi uh, Eh, pieslēgt elektromobīli un uzlādēt, tāpēc ir jāskatās, kā mēs risināsim šo jautājumu, lai šāda vajadzīga infrastruktūra būtu arī attiecīgi kreditēta. Ir runāts arī par citā veida regulējumiem, par kolektīviem risinājumiem, un šeit, protams, jāturpina diskutēt, bet kopumā nekādu lielu iebildumu nav jāskatās uz to, kāds regulējums ir prātīgs. Runājot par mūsu turpmāko darbu, ir tā, ka mēs esam izvirzējuši mērķi, lai ziņojums būtu pēc iespējas ātrāk pieejams, lai, m, mm, lai mēs 8. jūnijā jau nāktu klajā ar ziņojumu, un tad līdz ar to balsojums varētu notikt jau šogad Tas būtu ļoti labi, bet, protams, būtiskākais ir kvalitāte, nevis ātrums. Mums ir jābūt, protams, ambiciozi noskaņotiem, bet te pašā laikā ir jābūt tiešām jāpaveic kvalitatīvs, datu, kvalitatīvs darbs. Bet es ceru, ka mēs pieturēsimies pie nosauktiem datumiem. Paldies! Thank you very much. Paldies par jūsu izklāstu. Un ļoti labi, ka jūs sacījāt, ka mums, mums šobrīd ir jāpaturprātā iespējas, tā skaitā par ātrā celiņa procedūru, pātrināto procedūru. Un tagad Karas kunga vārdā izteiksies Borhards Valts. Paldies, priekšsēdētāji. Otmar Karas šodien nevarēja personisko iemeslu dēļ, viņam bija jādodas uz vīni, tāpēc viņš palūdza, lai es nolasītu uh, viņa, viņa paziņojumu kā EPP ēnu referentu. Viņš uzskata, ka 23. novembrā 16. gada komisijas piedāvātais uh, uh, piedāvātais risinājums uh, kopumā ir pozitīvs, bet mūtu nu, nepieciešams turpināt strādāt. Runājot par kašu, pašu kapitāla likviditāti un ka pēdējā laikā šī situācija Eiropas bankās ir uzlabojusies, tomēr finanšu stabilitātes ziņā pastāv zināmi riski. Karasa kungs uzsver arī to, eh, kādi signāli šobrīd tiek raidīti no ASV, no prezidenta, eh, divi rīkojumi un arī tas, ka šobrīd notiek sarunas par Brexitu, un tas nozīmē, ka mēs joprojām cīnāmies ar krīzes sekām. Tāpēc arī risku mazināšanas pasākumiem būtu nepieciešams būt līdzsvarotiem ar uh, uh, risināšanas pasākumiem. Runājot par, uh, par pašu kapitāla prasībām, par attiecīgiem normatīviem aktiem būtu nepieciešams papildināt ar labiem risinājumiem. Kopumā Otmārs Kara, Karas uzskata, ka ka risinājums ir labs un attiecīgi sviras rādītāji arī ir e, izmantojami. Runājot par struktūrālo likviditāti, kā arī prasības attiecībā uz minimālo likviditātes e, rādītāju, arī tie ir izmantojami. Turklāt, runājot par MBU atbalsta faktoriem, Karasa kungs jau gadiem ilgi prasa un uh, vēlas, lai būtu šāda veida atbalsta MVU Runājot par 20% samazinājumu infrastruktūras uh, finansēšanai, jautājumos, kas ir saistīti ar transportu, uh, izglītību un uh, pētījumiem. Eiropas bankas sektors ir īpašs tādā ziņā, ka ir nepieciešams ņemt vērā vairākus aspektus, piemēram, arī elastību, uh, runājot arī par neto stabila finansējuma rādītājiem. Komisija kopumā šobrīd ir noteikusi daudz labāku uh, pielāgojumu attiecību uz bāzeles prasību ievērošanu Eiropas Savienībā, tomēr ir nepieciešams ņemt vērā vēl vairākus faktorus. Otmars Karas uzsver to, ka, protams, mums ir nepieciešams regulējums visām bankām, bet ir nepieciešams skaidri saprast, ka ir milzīga atšķirība starp mazām bankām, kas darbojas kādā ierobežotā teritorijā, un milzīgām bankām, kas, at, kas darbojas a, lielos reģionos. A, mazi institu, mazas institūcijas daudzos gadījumos atbalsta a, arī mazus uzņēmumus, un attiecīgi arī riska profils var ļoti atšķirties. Ir arī riska iestādes, kas ir jāņem vērā. Un, protams, arī šeit var būt īpaša loma arī šāda veida iestādēm. Jāskatās arī par proporcionalitātes un samērīguma kritēriju izvērtēšanu. Un, protams, atšķirīgos apstākļos ar samērīgumu dažreiz tiek saprast kaut kas pilnīgi savādāks. Kad mēs runājam par regulatīvo risinājumu un eh, perspektīvu no, nu, no uzraudzības puses, bet jebkurā gadījumā nepieciešams būt uzmanīgiem pie definīcija, eh, strādājot pie definīcijām. Piemēram, kotēšanās biržā eh, nav vienīgais faktors, ir jābūt arī citiem faktoriem, piemēram, riska kritērija un sarežģietības komplicitāte. Runājot par izvērtēšanas kritērijiem, tad uh, ir nepieciešams tos palāgot, pielāgot. Runājot par administratīvo jomu, būtu nepieciešams ieva, ieviest integrēto ziņošanu sistēmu, jo tad būs daudz mazāks administratīvais sloks. Saskaņā ar Otmara Karasa teikto, turpmāk būtu nepieciešams strādāt pie uh, standartiem, starptautiskiem standartiem Eiropas Savienībā tā, lai būtu uh, vienādas iespējas visām institūcijām un lai būtu pietiekams kapitāla uh, nodrošinājums un lai būtu iespēja eh, gan nodrošināt pietiekamu harmonizāciju Eiropas Savienībā, bet arī uh, nodrošināt iespējas dalību valstīm pielāgot kritērijus, gan tīlāk, gan arī MRL kritērijus. Un nobeigumā ir nepieciešams nodrošināt arī uh, pārējais periodus, lai uh, nesanāktu pārāk strauja pārējā pie jauna regulējuma. Uh, Nobeigumā var teikt, ka, lai panāktu visu šo pareizo līdzsvaru attiecībā uz bāzels noteikumu ieviešanu, Karasa kungs uzskata, ka ir ļoti pozitīva uh, sadarbība būs noteikti ar ēnu referentiem un referentu. Paldies. E, tālāk. Foksa kungs no ECR grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es cerīgi raugos uz sadarbību ar Pēteru Saimonu un citiem man referentiem pie šī dosie. Mana grupa eh, piekrīt lielākajai daļai no šiem priekšlikumiem un apsveic starptautisko standortu transponēšanu CRRD un CRD5. Eh, tur, kur Bāzela tiek ieviesta bez grozījumiem, mums eh, nav citas izējas Mana grupa piešķīr uh, eh, lielu nozīmi IFRS uh, eh, pārējais periodam, un mums ir jādomā par ietekmi uz tirgu. Mums vajadzētu izņemt IFS 9 no CR2 un skatīt to atsevišķi. Mūsuprāt, vajadzētu paredzēt pirmo līmeni, lai izvarīties no kavēšanās vai apjukuma un jālūdz referentam šo procesu pātrināt. Es apsveicu e, tīro stabilo finansējumu radītāju, tomēr es aicinu piešķirt komisiju e, riski svēršanu suverēnajām obligācijām 0% apmērā. Es uzdevu šo jautājumu komisāram Dombrovskim, bet nekādu atbildu uz savu jautājumu neseņēmu. Viņš nepaskaidroja, kāpēc komisija ir novēr atkāpusies no Bāzeles prasībām par 5%. Citādi to nosaukt būtu politiski nērti. Es domāju, ka jāvienojas par termiņiem un grafikiem, lai varētu aprēķināt eh, patieso riska izsvērumu, un es gribētu dzirdēt vairāk informācijas un detalizētu pamatojumu lai, eh, no komisijas puses šīm izmaiņām. Tāpat par CRR sadaļu. Mēs redzam komisijas apņemšanos ieviest tikai 65% trīs gadus pēc spēkā stāšanās. Un visas pārskatīšanas ja, būtība ir mazināt trūkumus esošajos noteikumos. Mē, tas nav izdarīts. Ir noteikts pārējais periods, bet pēc šī perioda ir jābūt skaidrībai, uh, ka notiks simtprocentīgi piemērošana, bet tas nevar notikt, ja e, paši deputāti ap, runā par pārējais periodu pagarināšanu. Tālāk runājot par CFD5, esmu nobažījies e, sakarā ar komisijas priekšlikuma izveidot e, vidutāju eh, holdingu uzņēmumus. Tas nozīmētu nozīmīgu pārstruktūrēšanu, kā arī iespējams juridiskus sarežģījumus eh, neatbilstībās ar citām jurisdikcijām. Un visbeidzot, prasība izveidot eh, vidutāju holdingu kompānijas palielinās biznesa izmaksas Eiropā. Tas palielinās, tas iet, apgrūtinās darbību un padarīs Eiropas Savienību mazāk pievilcīgu uzņēmēju darbībai. Es neesmu pārliecināts, ka šis e, priekšlikums e, nodriš, nodrošinās atrisināšanu. Ja dalībvalsts nespēj tikt galā, nespēs tikt galā ar savām bankām, tās radīs e, spriedzi. Priekšsēdētāji, es jau sākumā sacīju, ka mana grupa apsveic lielāko daļu no šiem priekšlikumiem, un mēs cerīgi raugāmies un sadarbību ar ēnu referentiem. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un es domāju, komisija paskaidros sīkāk šo jautājumu, jo no vienas puses valdīkums kritizē pasākumu, kas nav iekļauts, no otras puses jūs nepiekrītat kaut kam, kas nav iekļauts eh, likumdošanā, jo šeit nekā nav, ir status quo. Taču esmu pārliecināts, ka šie aspekti tiks precizēti no komisijas puses. Es nebiju klāt tad, kad jūs uzdevāt jautājumu vicepriekšsēdētājiem Dombrovskim, diemžēl. Nākošais mats kārtīs. Neatvainojiet, Kora van Nuvenhoiten. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau biju satraukusies, ka esmu kļuvusi e, no dāmas par kungu, bet tā tas tomēr nav. Iekšu sākumā es gribēju apstiprināt, ka cerīgi raugos uz sadarbību ar Pēteru Simonu par šo plašo paketi. Un it visā, ko mēs darām šeit, mums ir jāatrod līdzsvars starp uh, ekonomikas uh, attīstību, darbvietu veidošanu un no otras puses patērētāju aizsardzību un sistēmisku risku novēršanu. Un šajā sakarā vēl jo svarīgāk tas ir šajā paketē nekā citos dosijē, jo finanšu nozara ir globāla, mēs saskaramies ar globālu konkurenci un, manuprāt, šī pakate ir jāuzlūko paturot prātā šos aspektus un ka mums ir jāmēģina nodrošināt maksimāli vienotas spēles noteikumu viscaur. Es gribētu sacīt, ka vispārīgs princips, vieno tāds pats pakalpojums, tāds pats tie paši riski, tie paši noteikumi tiek piemēroti maksimāli visu cauri. Un gan Pēters Simons un Burkhards Balss um, Otomāra uh, Karas vārdā runāja par proporcionalitāti. Manuprāt, ir ļoti svarīgi tas, ka mēs uh, šo jautājumu uzlūkojam arī no šādas perspektīvas. Es domāju, ka mums ir vajadzīga pienācīga ietekmes izveida ne tikai šīs paketes sakarā, bet, kā jau Ašlīs norādīja, kombinācijā ar IFRS 9, ar bāzeli, lai mēs redzētu, kā tas viss darbojas, un ne tikai uzlūkojot atsevišķu likumdošanas tekstu, bet redzot, kā tas darbojas kopumā. Un tāpat arī runājot par ietekmes izpēti uh, uz konkrētām daļām, reģioniem, jo kā jau mums diskusijas bija par Bāzels um, komiteju, ir lielas atšķirības un ar vienu vispārīgu ietekmes uh, e, e, izpēti, kas var būt nepietiekami, jo ja jūs izmērīsiet temperatūru leduskapī un uz uguns, tad varbūt vidējā būs pieņemama, bet kopumā tas neko, e, rezultāts būs absurds. Tālāk vēl viens būtisks jautājums ir. Tā kā mēs saskaramies ar globālo konkurenci, uh, digitalizācija ir viscaur esoša. Vēlāk mēs runāsim par Makintāju ziņojumu, taču mums ir jāņem vērā arī tas, vai šī ir regula ir inovācijas atbalstoša vai nē, jo Arī šajā nodzarē būs vajadzīgas plašas investīcijas, lai spētu konkurēt digitalizētā sabiedrībā. Par pārējām detaļām runājot, es labprāt tās apspriedīšu ar jums nākotnē, taču pagaidām tās ir manas vispārīgās sākuma piezīmes. Paldies, un tagad vārds no goja grupas matam kārtījam. Paldies, priekšsēdētāji! Apsveicu! komisijas priekšlikumu, kā pareizi soli, taču tomēr atsevišķi aspekti nav pietiekami tālajoši. Par banku struktūru runājot, man, me, mēs nevaram nodalīt jautājumu eh, par banku, kas ir pārāk liela, lai bankrotētu. Uh, Tālāk jānodala ir divi, divu banku darbības eh, veidu, veidi šajā paketē. Tālāk mums ir nopietnas bažas par sviras efektu 3% līmenī. Eh, mūsuprāt, tas ir eh, nozīmīgs mērījums un atsevišķi mērķi ir ļoti neskaidri. For... Un mums ir jādomā par to, un mēs atbalstām, lai e, svīras rādītājs tiktu noteikts un jābūt skaidrām prasībām. Piemēram, 12. gadā svīras rādītājs tika ieteikts 5%, un eh, tas būtu divreiz eh, peļ, divu tik peļņu nesošs kā 3%. Tīlāk eh, tiek piedāvāts kā piemērots risinājums pārāk lielu banku bankrotu novēršanai. Tāpat arī BRD tiek pieminēts E, kā risinājums, lai nepieļautu nodokļu maksātāju naudas iegul novirzīšanu e, beila autu procedūrām. Tomēr mums ir jārīkojas ļoti piesardzīgi. Un mums ir jāseko tam, lai nodokļu maksātāja nauda netiktu izmantota šādās beilaut procedūrās. Kopumā mēs uzskatām, ka būtu nozīmīgi palielināt kapitāla prasības un nevis izdomāt sarežģītus jēdzienus kā telak, kuri nevienmēr spēj darboties tad, kad iestājas krīze. Mēs saprotam, ka nebūs vienkārši vairākuma. Mums ir jāpanāk, lai telak darbotos tad, kad iestāsies nākošā uh, banku krīze. Mums šķiet, ka tēlāk var būt nepietiekams, ja iestājās nākošā banku krīze. Un mums ir jāsako, lai prasības tiktu attiecinātas uz visām bankām. Ir līdz, ir jāparedz līdzīgi standarti sistēmiski svarīgajām un visām pārējām bankām. Un visbeidzot par MBU un infrastruktūru eksponējumu. Mums vajadzētu šo aspektu skatīt makroekonomiskās politikas ietvaros. E, bankas ir jāmudina neuzņemties pārliecīgus riskus un tas ir iespējams tad, kad darbojas pareizās makroekonomiskās politikas un ir uh, jādomā par to, kā bankās mudināt neuzņemties eh, pārliecīgus riskus. Taču visā visumā visus priekš, šos priekšlikumus no komisijas puses mēs apsveicam un uzskatām, ka tas ir solis pareizā virzienā. Paldies, nākošais runātājs Svens Gīgolds. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu vācu valodu. Jo. Mm, Eh, arī mūsu priekšsēdētājs šeit izmanto vācu valodu, kā mēs šodien to dzirdējām no rīta, un es zinu, ka mani noteikti varēs iztulkot. Eh, nu, Es esmu ļoti pateicīgs eh, Pēteram Zīmonam par to, ka viņš tik ļoti skaidri visu izklāstīja, par to, ka mums patiešām ir jāizdara tāds eh, inventarizācija par to, pie kā mēs esam nonākuši pēc krīzes, un šāda godīga bilance faktiski ietver virkni eh, svarīgu elementu, un mums vajadzētu veikt pašiem savu analīzi papildus tai, kur mums piedāvā komisija. Un tas būtu kā no vienas puses mums vajadzētu izdarīt eh, spiedienu uz noteiktiem uzņēmumiem. Un, eh, nu, lai cik smieklīgi nebūtu, bet finanšu sektorā viss tā kā iet vienā virzienā vienmēr viena un tā pati vaidēšana. Tas iet par tālu, tas regulē par daudz, tas ir par stingru. Nu, mēs eh, nevaram Nu, tikai uz to vien paļauties. Mūsu um, analīzē tiešām vajadzētu uh, noskaidrot, kur mēs neesam panākuši savus mērķus, uh, kur esam to sasnieguši un kur varbūt nodarījuši kaitīgumu. Tā kā no manas puses šķiet, ka mums ir vajadzīga tāda reāla uh, bilde attēls par to, ko mēs esam sasnieguši, lai mēs tiešām redzētu, kur viss nav. Uh, panāks. Un, piemēram, sistēmiski svarīgās bankas, par kurām mēs zinām, ka vai tiešām tās būs spē, spējīgas stāties presī krīzē, ka tā nāks patiešām, jo pastieties, kas notika ar šo Itālijas banku, kas notika ar Deutsche Banku, vai tiešām pietiek ar trīs uh, procentu sviras rādītāju. Un tad, kad mēs runājam par mazākām bankām, tad tās e, ļoti ticami saka to, ko sacīja arī referents. Proti to, ka daudzi uh, publiskie spēlētāji valsts līmenī prasa uh, datus par vienu un to pašu atšķirīgā formātā un atšķirīgos laikos. Uh, no finansiāli sistēmiski svarīgajām bankām un mazajām eh, bankām, un tas galu galā beigu beigās eh, grauj konkurence Eiropas līmenī. Un faktiski mums vajadzētu iziet no tā, kas eh, šeit no referenta puses tiek liks priekšā. Un Pēters Zīmons to jau arī uzsvēra, ka mums kopā mums šo bilanci vajadzētu sastādīt pareizi un lai redzētu, kur mēs varam vairāk darīt finanšu stabilitātes labā un kur mēs varētu mm, neradīt nevajadzīgu birokrātiju, kur tas nav mm, vajadzīgs. Bet nav te atkal jārunā par jauniem izņēmumiem, ja mēs runājam par uh, banku sistēmas stiprināšanu. Nu, piemēram, kā tas attiec uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Bet nevajag vienmēr aizbildināties ar uh, to, ka uh, vajadzētu vieglāku regulējumu bankai, bet vajadzētu paļauties uz uh, tīriem faktiem, uz pierādījumiem un atbilstoši to visu kalibrēt. Un, nu, protams, par to attiecīgi kādam ir jāmaksā, jo ja mēs eh, neuzņemsimies nekādu risku, tad mēs vispār nevarēsim uh, regulēt ekonomikas attīstību. Un kā komisija uh, to uh, jau norādīja, uh, runājot par tirzniecību uh, un par šo te uh, bonu, uh, par atalgojumu, es atvainojos, respektīvi par to, ka ir noteikti griesti uh, bonusu izmaksai. Uh, lai novērstu eh, šos te mm, nu, neadekvāto mm, atalgojumu banku sektorā. Un tieši tāpēc es domāju, ka mums šī tēma būtu jāizskata vēlreiz. Un varbūt es varētu arī jautāt eh, komisijai, kā tas ir. Uh, Vai šis pienākums ir attiec tikai uz banku sektoru vai a, arī uz a, valsts sektoru? Un šie te atalgojuma a, normas, a, manuprāt, finanšu sektorā iet daudz tālāk par to. Un tieši tāpēc, ja mēs nosakam a, šādus te izņēmumus, a, ņemot vērā tirgus risku, Tas nozīmē, ka uh, referents atbilstoši norādīja, ka mums uz to jāraugās plašāk. Un ja mēs to nevaram atrisināt ar uh, vienu uzklausīšanu, jo gal galā uh, spēlētāju uh, šajā te uh, jomā ir ļoti uh, daudz un ne Es uzskatu, ka mums ir mūsu ekspertu uh, loks, kam ir uh, zināšanas, kas var ar mums dalīties savā zināšanās un izteikt savus viedokļus par daudziem no uh, šiem te mūsu dokumentiem. Piemēram, no patērētāju aizsardzības uh, viedokļa, kas var izteikties par finanšu tirgus stabilitāti un tāpēc ir jāievēro lielāka uh, proporcionalitāte no vienas puses un jāizvairās no nevajadzīga regulējuma uh, veidošanas, eh, kas pārāk uh, birokrātisku slo, logu radītu uzņēmumiem. No otras puses mums ir nepieciešams stabilizēt finanšu tirgu, bet nav jāpakļaujas lobijas piedienam. Paldies! Thank you. Uh, Marko Valli. Paldies, Marko Valli. Ļoti īsi izteikšos, jo es jau runāju pirms tam. Tā kā esmu ēnu referents, es vēlos precizēt dažus jautājumus par valsts parādu, par suverēno risku. Daudz tika runāts par risku svēršanas grozīšanu, par citiem aspektiem. Un varētu būt atšķirīgi iet ietekme eh, dažādiem pasākumiem uz perifērām valstīm. Ir tiesa, ka Eiropā var būt dažādi aspekti un dažādi jūtīgie punkti, un, dārgie kolēģi, izturieties saprātīgi un piesardzīgi pret šo jautājumu. Ne, eh, neaizmirstiet to, ka ne visi eh, jautājumi ir vienlīdz jūtīgi visiem. Jā, protams, mēs to ņemsim vērā un mēs šos aspektus iekļausim diskusijā, bet tagad pāriesim pie eh, brīvā mikrofona. Un eh, kurš ir pieteicies? Eh, Morgano kungs, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties sagatavotiem tekstam, referentam par sagatavoto tekstu. ļoti daudzus uzdā aspektus pieminēja jau kolēģi, taču atsevišķas lietas man nav skaidrs. Piemēram, tiek piedāvāts Eh, radīt izņē, paredzēt izņēmumus pantos numur 390-400. Šeit ir runa par riskiem. Tālāk risku prudenciāla apstrāde ir būtiski padome. Izlēma neizteikties vēl, un pa, pagājušā gada ziņojumā nav atsauces. Mēs gaidām Bāzeles komitejas sacīto tālāk par suverēno parādu. Tas varētu radīt nevienlīdzīgas situācijas. Turklāt jāņem vērā ir tas, ka šī situācija varētu radīt vairākas eh, grūtību Eiropas Savienības banku nozarei. Šis punkts jau, stik, jau tiks skatīts Eiropas parlamentā rezolācijā pa, pār Bāzel 3, kur ir norādīts, kā pārskatīšanas mērķis CRD ir paredzēt vienlīdzīgu līmeni eh, jurisdikcijām un banku modeļiem. Tas varētu notikt, ja nebūtu izveidojusies šāda situācija. Es to visu nosaucu tāpēc, ka šie aspekti ir ārkārtīgi delikāti un jūtīgi. Paldies! Tad nākošais runātājs Vispirms došu vārdu komisijai un komisijas pārstāvis izteiksies vispirms par šo aspektu Bidnerkungs. Thank you, Chair. It was a... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, bija ļoti daudz punktu, kas šeit tika minēti, un es centīšos iziet cauri vismaz dažiem, ja ne visiem. Nu, tādi vispārīgi rakstura komentāri. Nu jā, priekšlikums, un to minēja daudzi, ir riska samazināšanas pasākums. Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt. Mēs uzņemamies starptautiskas saistības par riskiem, kur pašlaik nav nosēgti. Tā kā tas ir jāskat tieši šādā kontekstā. Tāpat laikā. Uh, un daži no jums to arī apliecināja, mēs vēlamies pārliecināties, ka bankas joprojām var uh, pildīt savu ekonomikas finansētāju uh, lomu, jo katreiz, kad mēs uh, ieviešam kādus riska samazināšanas pasākumus, mēs skatāmies banku virzienā un skatāmies, vai nerodas kaut kādas problēmas vismaz īstermiņā ar piemēram, ekonomikas finansēšanu. Uh, Un ja mēs kaut ko tādu saskatām, nu, e, ir diezgan grūti arī tā vienmēr praktiski iedomāties, kā tas e, darbosies arī ar trading book. Mums tad ir noteikti, teiksim, spēkā stāšanās e, periodi un fāzes. Mēs raugāmies, lai neiet pārāk tālu. Uh, Uh, un lai uh, pilnībā realizētu bāzeli, uh, tikko tas ir, bāzels normas, tikko tas ir pieņemami. Un ir virkne pasākumu, kas ir tieši vērsti uz reālo ekonomiku, piemēram, mazo un vidējo uzņēmumu faktors un tā tālāk. Tā kā kompromiss ir līdzsvarots un ņemot vērā arī tīlēku e un emrelu prasības. Um, tad tas viss ir jā, jāuzlūko kā pakotni, jo uh, eh, tīlāk vairāk attiecas uz kapitāla prasību uh, tiesību aktiem, kamēr MRL vairāk attiecas uz banka atvesļošanas un noregulējumu direktīvu. Bet uh, kredīta hierarhijas priekšlikums ir ļoti svarīgs, jo tas uh, uzliek par pienākumu izmantot esošos instrumentus, un tad, kad ir jāpiemēro tīlāk vai embrēlu, uh, nu, eh, tad eh, šis te, šī situācija, kad 18. gadā stāja spēkā jaunie uh, grāmatvedības noteikumi, uh, nu, katrā ziņā būtu ļoti svarīgi, lai līdz 1. janvārim 2018. gadā teksts būtu e, gatavs un uh, publicēts. Nu, to es saprotu ar ātro procedūru. Nu, par proporcionalitāti daudz te tika runāts. Jā, nesam nu, cenšies darīt, kas mūsu spēkos, bet, protams, ir skaidrs, ka varbūt ir uh, precīzāk jāmērķē lietas, piemēram, ziņošana, informācijas atklāšana. Ir modeļi, kas ir vienkāršāki mm, tirdzniecības žurnālam, bet savukārt. Uh, mazajām bankām varbūt ir vajadzīgs specifisks režīms, bet to ieviest bija ļoti grūti, jo jautājums ir, nu, kā jūs varat definēt, kas ir maza banka Un tad ir bankas, kas ir ļoti liels, bet kurām ir ārkārtīgi vien, vienkāršs uh, eh, tirniecības modelis. Nu, un tad kāda būs arī šī alternatīvā pieeja tādā gadījumā, mm, tad mēs jāņem vērā likviditāte un Eh, citi eh, apstākļi, tāpēc ir jābūt tādām ļoti precīzi mērķētiem pasākumiem, lai ievērot proporcionālitāti. Bet mēs esam atvēri priekšlikumiem par to, kā virzīties priekšu. Eh, esam no iesaistītām pusēm arī saņēmuši šo informāciju, ka dažādām iestādēm ir jāsniedz atšķirīga informācija vai tā pati informācija atšķirīgos formātos, tā kā mēs paskatīsimies, ko šai um, sakarā var darīt. Tālāk bija kāds punkts par suverenajiem riskiem. Mūsu priekšlikums šeit nemaina veidu, kā mēs esam attiekšies pret uh, valstīm. Šeit nav atšķirība vai uh, tā ir viena vai otra dalība valsts, vai tā ir viens vai os, otrs valsts uh, banka. Tā tad viss tas ir saistāms ar bāzēm un pašreizējo pieeju un nos. Uh, riska likmi. Un faktiski tie ir uh, nacionāli izlemjami uh, jautājumi, nacionālā līmenī izmentam jautājumi īpaši uz uh, saistībā ar lieliem kredīta riskiem. Un Mēs cenšamies no vienas puses tā kā dot vairāk iespēju izlēmt dalību valstīm pašām, bet beigās tas nepanāk rezultātu. Mēs tā kā esam padarījuši labu darbu, bet nevaram likt priekšā daudz vairāk. Jo faktiski mums ir ziņojumi, bet uh, Eiropas banku iestāde, nu, tā tad uh, saņem tikai šos vispārējos ziņojumus un tā to īsti, īsti neko nevar darīt šajā sakarā. Tā tad ir eh, šī te pakļaušana lieliem riskiem no vienas puses, bet no otras puses eh, EBI nodarbojas tikai ar šiem te vispārējiem ziņojumiem. Tālāk. Bēlina instrumenti, kas ir uh, emitēti trešajās valstīs, tas tiek pieņemts, bet tikai ar nosacījumu, ka ir uh, kontraktā paredzēta, līgumā paredzēta Bēlīna klauzula šajos instrumentos, lai uh, Eiropas noregulējuma iestāde varētu iedarbināt šo te um, saistību mehānismu, ja šāda klauzula pastāv. Ja šādas klauzulas nav, uh, Eh, nu tad eh, atbildīgā iestāde to var pārbaudīt, tai tur ir jābūt. Tā kā, nu, relatīvi tā ir droša pieeja. Tālāk par noregulējumu fondu arī tika, mm, tas arī tika minēts. Šajā priekšlikumā faktiski uh, noregulējumu fonds nekādā veidā netiek skarts. Tas ir ārpus tvērumu. Tā kā mēs varbūt divpusēji varam par to pārunāt, ko jūs īsti ar to domājat. Un beigās vēl viens punkts eh, par eh, sviras rādītāju. Uz šo brīdi tas netiek piedāvāts, jo bāzā nav beigusi savu darbu pie tā. Ja tas tā būtu, tad mēs to būtu iekļāvuši, ja bāzā būtu nonākuši pie um, gala variantiem. Jūs kā likumdevēji to varētu izdarīt, bet jūs to varēsiet izdarīt vēlāk. Tātad augstākam um, sviras rādītāju līmenim piemērot uh, attiecīgi lielāku šo te maksu. Bet nu tā mēs virzāmies uz priekšu. Paldies. Danuta, lūdzu, jūs sacījāt, ka jūs atbildējāt uh, uz visiem jautājumiem, bet mans bija arī ļoti svarīgs. Uh, rekomendācija no EBI e, e par nacionāliem rezolu noregulējumu pasākumiem, un jūsu priekšlikums neņem vērā šīs te iespējamās izmaiņas, vai tas ir ar nolūku, vai es nepareiz saprotu EBI rekomendāciju, jo EBI to ir arī pamatojis diezgan tā pamatīgi, kāpēc no sektajiem. Um, depozītiem mēs pārējām pie saistībām. Nu, man tas ir jāpārbauda. Ko man kolēģi saka, mēs neko, nevienu punktu šajā sakarā te neesam neko izmainījuši. Tā kā es nezinu, man ir jāpārbauda, par ko jūs runājat. Referentam došu vārdu. Jā, paldies. Pirmkārt, paldies visiem. un paldies par šo ļoti detalizēto dziļo uh, diskusiju, un man ir tiešām prieks par dažiem punktiem, ka faktiski es varu rēķināties ar tādu atbalstu šajā komitejā, un tiešām par daudziem punktiem mums ir uh, diezgan liela vienprātība un skaidrība par to, kādā virzienā mums būtu jādodas. Un es ceru, ka par detaļām uh, mēs eh, varēsim arī vienoties eh, pirms eh, balsošanas. Nu, protams, ka mums ir arī jautājumi, kas, nu, godīgi runājot, šodien varbūt nemaz neizskanēja. Piemēram, Tirkijas nedēļas laikā es darbojos pie šīs tādā pie šī zoņojuma, un nekādi uh, jautājumi nevienas uh, zilbe neiz, skanēja par ziņojumu, ko EBI uh, ir publicējusi par juridiskām sekām. Un faktiski mūsu uh, diskusijās tas arī atspoguļojās, ka uh, šī situācija ievērojami atšķiras no realitātes. Un īpaši tad, kad bija uh, tieši par šiem ekspožēra gadījumiem uh, publicē ziņojumu. Nu jā, es saprotu, tā nav mūsu uh, kompetence, bet. Ir jādomā, uh, kā mēs formulējam šos pantus, kas runā par šo tēmu. Man ir prieks par kopdarbu ar jums un arī par jūsu pienesumu. Un, jā, protams, jūs zinat manu e-pasta adresi, un man vienmēr ir prieks, ja mēs varam vienoties un uzņemt kaut kādus jūsu ieteikumus ziņojumā, un es tiešām ceru, ka mēs varēsim panākt stabilu vairākumu parlamentā un atbalstu šim ziņojumam. Paldies! Thank you very much. I think it has been. A... Uh, Paldies! Izskatās, ka tiešām šī bija ļoti laba pirmā viedokļa apmaiņa. Mums jau ir arī priekšlikums no referenta puses attiecībā uz to, kad viņš varētu, kad viņš varētu nākt klāj ar savu ziņojumu. Viņš teica, ka 8. jūnijas varētu būt tas datums. Ļoti labi. Nezinu, vai arī Hakmarka kungs varētu kaut ko tādu pieteikt. Mūsu mērķis ir, jā, darboties vienlaikus un nākt klajā ar ziņojumiem e, paralēli, un, protams, ka ir nepieciešams nodrošināt arī labu sadarbību, un mēs vienosimies savā starpā, jo tik tiešām ir daudz jautājumu, kas ir savstarpēji saistīti. Jā, tagad nav nepieciešams diskutēt bet eh, ja tiešām ir vajadzība saskaņot, tad ir ļoti labi darboties paralēli. Ja kaut kas būs ātrāk, tad attiecīgi cits ziņojums nevar būt tā, ka vienkārši seko un. Nu jā, šeit, šeit rastos tāda problēma, ja tas otrais ziņojums nemaz nesakotu. Vai arī otrādi, saka priekšsēdētājs. Nu, mans priekšlikums būtu, jā, darboties kopā, uh, un tas attiecās arī uz grafiku, tad mēs varēsim redzēt, kā tur tālāk, kā ir ar pātrināto procedūru atsevišķiem punktiem un attiecīgi nepieciešams par šiem jautājumiem spriest arī turpmākajās sanāksmēs. Bet eh, paldies tiešām visiem, un mēs varam šo darba kārtību uzskatīt par izskatītu, un nākamais darba kārtības punkts. Sorry? Yeah, but Yes, of course, 8 June as... Jā, 8. jūnijas ir pieteikts, bet, tā eh, kā, protams, ir nepieciešams vēl apstiprināt līdz ar to. Nav nepieciešams jau tagad pateikt kādu datumu, un tad varbūt, nu jā, doma bija tāda, lai balsojums varētu notikt līdz šī gada beigām. Bet centīsimies, protams, to 8. jūniju kaut kā ievērot. Yes. But, yeah, but I don't need to Okay. Thank... Ļoti labi, paldies jums. Tad par fintēgu runāsim. Yes, was former point six. Tas ir sestais punkts. In tehnoloģijas ietekmē nākotnes sektora. Kora Van Hoizen ir referente. Un tad lūdzu, Kora. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Daži no maniem ēna referentiem varbūt ir pārsteigti, ka mēs tik strauji virzamies uz priekšu un pat trīs minūtes ietaupījām. Bet tiešām vēlos pateikties visiem ēnu referentiem jau tagad par darbu, ko viņi ir pielikuši un par lielisku sadarbību, kas jau ir bijusi. Es domāju, ka fintech ir ļoti vienkārši finansējums, ko nodrošina jauns tehnoloģijas, un tāpēc varam teikt, ka šīs ziņojums ir par to, kāda būs nākotne. Man, man bija iniciatīva par šo, uzrakstīt šo dokumentu, un tā kā mēs esam daudz runājuši par uh, kapitāla prasībām, visur pasaulē uh, tehnoloģijas jau maina finanšu pakāpojumus, un mēs redzam arī, kā regulatīvās iestādes arī diezgan nopietni eksperimentē ar šiem jautājumiem. Tas notiek ne tikai Eiropā, bet arī citur, arī ASV, Singapūrā. Bet, eh, jebkurā gadījumā mums ir nepieciešams atteikties no šī tēla, uh, ka, kurā uh, tradicionālās valstis ir uh, vadošās valstis fintech uh, tehnoloģija izmantošana ir daudz plašāka Austrum Eiropā, Dienvidamerikā un citās valstīs. Un tas nozīmē, ka sadarbībā, piemēram, ar Izrēlu, ar Silīciju ieleju, uh, ir arvien plašākas iespējas. Digitalizācija nav tikai globāla tendence, tā ir, tā ir arī sektora tendence. Tas ietekmē uh, Uh, ne tikai finanšu sektoru, bet arī transportu un, uh, un veselības sektoru. Un šeit es runāju gan par mākoņu datošanu, gan arī par uh, intelektu, par uh, mākslīgo intelektu. Vēl, viens, vēl viena tendence ir tāda, ka arvien vairāk sektoru arvien vairāk iesaistās finans, finanšu jomā. Agrāk, piemēram, daži jomu pārstāvji, kur agrāk nedarbojas finanšu sektorā, uh, tagad palielina savu daļu, piemēram, neliela uzņēmumi, kas sākuši varbūt savu darbību, teiksim, garāžā vai arī, bet nu, tikpat lielā mērā iesaistās arī tāda milži kā Apple, Amazon un tā tālāk. Mums ir nepieciešams saprast, kāda ir situācija, ka ir saiknes starp sektoriem, arī attiecīgs sadalījums pa sektoriem ir jāuzrauga. Ko mēs varam darīt lietas labā? Uh, Es aicinu komisiju nākt klajā ar uh, ambiciozu fintech rīcības plānu un darboties, darbojoties pie šī plāna, komisija ir nepieciešams darboties pārobežu līmenī. Tieši tā kā darbojas arī fintech speciālisti. Jau tagad FISMA ir sākus sadarboties ar DigiConnect un DigiGrow. Ļoti pozitīvi, ka tāds lietas jau tagad notiek. Šis ziņojums neplāno nākt klajā ar tehniskiem risinājumiem, bet runā par parametriem fintech izmantošanai Eiropā. Man, manuprāt, būtiskākais ir novatoriskuma princips. Jeb kāda veida likumdošanas iniciatīvas ir jāizvērtē. Vēl viena lieta ir tāda, es esmu liberāli, uh, Un es uzskatu, ka konkurence ir nepieciešama, jābūt godīgai konkurencē, līdz ar to pilnīgi visiem tirgus dalībniekiem jābūt vienādām iespējām un vienādiem pakalpojumiem, vienādiem riskiem, vienādiem noteikumiem. Es arī uzskatu, ka tehnoloģiskā neutralitāte ir ļoti būtiska. Tieši tad, kad mēs runājam par MIFIDu, piemēram, pagājušajā gads vasarā, atcerāties, vai runa ir par to, ka būtu nepieciešams atskaitīties uz papīra, pat ja produkts ir digitāls pēc savas būtības un līdz ar to nopērkams tikai digitāli, būtu nepieciešams no tā izvairīties. Vēl viena lieta ir tāda, ka mums būtu nepieciešams eksperimentēt. Ir tā, ka tikai darbojoties un mēs varam redzēt, kā vislabāk to regulēt. Un tas attiecas ne tikai uz fintech sektoru, bet uz citiem. Uh, Ja mēs izmantojam dažādu veidu tehnoloģijas, piemēram, izmantojam virtuālas valūtas vai citus veidus, bet ja mēs nesāksim darboties, tad mēs nevarēsim redzēt, kur ir potenciālie trūkumi un kur ir nepieciešama uzraudzība. Kā jau esmu teikusi iepriekšējā diskusijā, mums ir jāpārliecinās, ka, e, ka patērētāja aizsardzības standartiem ir jābūt ievērotiem un finanšu stabilitāte ir tikpat svarīga. Manuprāt, ir ļoti daudz politikas ieteikumu šajā ziņojumā, bet būtiskākais ir kiberdrošība, jo savstarpējie saikne ir absolūti vajadzīga, tā ir kā skābeklis tagad, mēs kļūstam arvien digitalizētāki un mēs kļūstam līdz ar to attiecīgi arī daudz uh, vājāki, var teikt, jo Tas attiecas gan uz operatīviem riskiem, gan arī uz to, ka mēs varbūt nevaram sniegt kādu pakalpojumu. Ka, uz sekundi padomājiet tikai par to, ka 85 miljonus dolārus Bangladešas bankā var um, vienkārši nozakt, vai arī 2,5 uh, miljoni uh, mārciņu uh, ir ir nozakti no Tesco bankas, un tas viss notiek tik ātri un, un grūti pat izsekot. Jā, nu jau ir mainījies eh, bankas aplaupītāja tēls, agrāk tas bija cilvēks, kuram bija zeķis uz, uzvilkta uz galvas, lai viņi nevarētu atpazīt, bet tā tas vairs nav. Šeit mēs runām jau par cita veida noziedzību, un runa vairs nav par to vai tā ir kāda valūta vai konkrēta nauda, Tikpat labi tie var būt dati, līdz ar to varam teikt, ka dati ir kļuvuši par vēl vienu valotu, un tāpēc arī šajā karā ir jāaizsargā it sevišķi dati. Ir ļoti daudz izaicinājumu, kas ir saistīti, piemēram, ar uh, mākslīgo intelektu, ar uh, mašīnu mācīšanos, kā mēs ņemsim vērā attiecīgos riskus. Ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem jārod atbildes. Un būtiska lieta, ko es gribētu pieminēt pašās beigās, tas ir par uh, iemaņām. Protams, visas, im, visas uh, inovācijas ir saistītas ar programmām, ar uh, mākslīgo tehnoloģiju, ar mākslīgo intelektu, ar labām tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka ir jābūt cilvēkiem, kuri ir ieguvuši attiecīgas iemaņas. Ir ļoti daudz, kas saistīts ar algoritmiem. Uh, Līdz ar to mums ir nepieciešama cilvēki, kas labi saprot tehnoloģijas un kas māk sarakstīt algoritmus. Ne tikai tas attiecās uz uzņēmējiem, bet arī uz regulatīvām iestādēm, jo šobrīd, kad eksistē kādi algoritmi, e, kas tiek sarakstīti, tad varbūt rodas jauni sistēmiskie riski, kurus mēs nemaz neapzināmies. Bet e, šobrīd priekšsēdētāji tas no manas puses būtu viss, un es labprāt uzklausīšu kolēģi viedokļus rapporteur. Paldies eh, referentiem un tagad ēnu referents no tautas partijas Brājans Heis. Paldies priekšsēdētāji, paldies Korai pār paveikto darbu, sagatavoto ziņojumu un par viņas eh, atvērtību diskusijās ar kolēģiem ēnu referentiem gatavojot šo ziņojumu. Man būtu vairākas piezīmes ar jūsu atļauju. Pirmkārt, es vēlos uh, apsveikt koru pār to, kādā veidā ir sagatavots ziņojums. Tas ir kodolīgs, lakonisks un mērtiecīgs. Manuprāt, tas ir svarīgs princips, jo pārāk bieži uh, Paši iniciatīvas ziņojumos mēs iekļaujam pārāk daudz un zaudējam fokusu. Manuprāt, šis ziņojums ir kodolīgs, koncentrēts un Es domāju arī, ka mums izdosies panākt vienošanos par kompromisiem. Tāpat tas ir vēstījums komisijai un dalībvalstī par tām prioritātēm, kuras mēs vēlētos, lai tiktu piedāvātas eh, fintechs ietvaros. Un domāju, ka šis ir ziņojums, par kuru visi kolēģi varēs vienoties. Par uh, uh, ziņojumu un tā saturu, manuprāt, soļi ir pareizā virzienā un ir jāveido Eiropa, kas atvieglo pakalpojumu sniegšanu viscaur Eiropas Savienībā, bet tajā pašā laikā paturot prātā finanšu stabilitāti un patērētāju aizsardzību. To mēs vēlamies ziņojumā skaidri norādīt, ka mēs institūcijas viscaur Eiropas Savienībā vēlamies uh, atbalstīt fintech un viest pārliecību patērētājos, ka viņi saņem visaugstākā līmeņa pakalpojumu, un mēs vēlamies rast līdzsvaru starp finanšu pa, eh, stabilitāti, patērētāju aizsardzību un fintech uh, izmantošanu. Domāju, ka šeit nav runa tikai par maksājumiem. Fintech neredz tiek skatīts kā maksājumu um, tikai, bet mums ir jādomā par drošības aspektiem informācijas tehnoloģiju jomā, kas ir arī izcelts ziņojumā. Un tagad daži komentāri un ieteikumi par to, kā varētu ziņojumu uzlabot. Pirmkārt, vajadzētu vairāk iestrādāt finanšu stabilitātes aspektu un pat iespējams atsevišķu finanšu stabilitātes sadaļu. Nav vajadzības runāt pār um, jaunu fintech, uh, uh, jauniem fintech noteikumiem. Man nevajadzētu arī domā, pieļaut uh, pieju divi soļus priekš trīs, trīs atpakaļ. Mums ir jāsaskaņo, manuprāt, šis teksts, kas paredz visus Eiropas Savienības atbalstus finanšu stabilitātei. Tāpat mēs vēlētos to saistīt ar kapitāla tirgus savienību un veicināt vairāk un nevis stiprināt eh, KTS un skatīt eh, fintech kā dzinēju spēku kapit eh, KTS iniciatīvās. Un vēl viena piezīme no manas puses vajadzētu likt uzsvaru uz drošām tehnoloģijām. Turklāt startup skaits ir praktiski dubultojies. Apdrošināšanas nozara parasti tiek skatīta kā uzticības, um, uz uzticību balstīti pakalpojumi. Mums ir jāparādz noteikumu skaidrība, lai mēs varētu būt rīkoties saulaicīgi, saskaroties ar jebkuru attīstības tendenci. Katrā ziņā esam gandrīz par ziņojumu un ceros, un, ceru uz auglīgu sadarbību ar referenti un iespējams būs atsevišķi grozījumi, ko mēs iesniegsim Paldies, un tālāk no sociāla demokrātu grupas dodu vārdu. Mulțumesc, vreau să felicit și eu. E, deputātam Ivānam, paldies priekšsādātāji, apsveic referentu pār šo ļoti drosmīgu un sarežģīto ziņojumu, jo tas skata jaunu tematu, kurš ir attīstības fāzē, ir paredzēta radīskāla grozījuma, kas notiek kļūda. Turklāt šobrīd ir grūti paredzēt, kas notiks pēc pusgada vai pēc gada. Un kā mēs varam iedomāties ietvaru, kas regulētu nozari, kura mainās nepārtraukt. Šeit es runāju par fintech uzņēmumiem, kur visi plāni tiek veidot ilgāk kā pusgadus priekšu un nav skaidrības, kas notiks pēc pusgada. Tāpēc šis ziņojums ir tik drosmīgs un ambiciozs. Atsevišķas lietas ir jāņem vērā. Pirmkārt, jāveicina fintech centri, kuri ir izveidojušies ap, savienotajās valstīs, eh, apvienotajā karalistē, Āzijā, Nīderlandē. Šiem centriem ir jāparādās Eiropā un tiem ir jābūt saistītiem savā starpā. Tāpat šie mazie uzņēmumi, kuri parādās tirgū, lai tos bankas nebloķētu. Pagaidām banku reakcija ir bijusi konservatīva. Mēs zinām, kā bankas darbojas, tās ir konservatīvas, tās nesniedz piekļuvi informācijai, un uh, startupiem ir grūti attīstīt uh, finanšu starpnieku produktus. Atsevišķi uzņēmumi tiek kaprīti no banku puses, tie kļūst par banku departamentiem, tie zaudē savu um, radošo, inovatīvo garu un nespēja vairāk radīt jaunus pakalpojumus. Ir ļoti svarīgi veidot tiltu komunikācijai starp bankām un fintech uzņēmumiem un patērētājiem. Lai informāciju varētu, varētu apritēt reālā laikā un lai varētu nodrošināt šīs jomas harmonizētu attīstību visiem spēlētājiem tirgu, mēs runājam par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā to uh, apkarot, un jūs zināt, cik liela nozīme bankām ir pārvirzot lielus naudas apjomus uz offshore zonām un citur. Ir svarīgi tas, ka tehnoloģijas, kā virtuālās valūtas, bitcoin tiktu attīstītas pakalpojumiem ir jābūt atklātiem, lai tā nekļūtu par negatīvu tehnoloģiju Eiropas kapitāla tirgumu. Es nezinu, vai ir vajadzīgas, eh, eh, vajadzīgi jauni noteikumi, vai mēs varam izmantot tos, kuri jau darbojas kapitāla tirgu Eiropā. Mēs varētu piedāvāt grozījumus sasošajam juridiskajam ietvaram. Mums ir jādomā par neaizsargātajiem klientiem, tā, tā ir skaitā, un mums ir jādomā par to, kā personas ar invaliditāti vai kuras piedēr mazāk labvēlīgām kategorijām varētu piekļūt šiem pakalpojumiem. Fintech ir jānodrošina, ir jābūt piekļūstamam visiem Eiropas iedzīvotājiem. Un es vēlreiz gribu pateikt referentu par sagatavoto ziņojumu, kurš, es ceru, izveidosies ļoti labs. Paldies! Paldies! Es redzu, ka ir tikai zālē Barbara Kapela. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Es gribētu sirsnīgi pateikties mūsu referentei par to, ka viņa tik labi prezentējusi informāciju. Es esmu jau runājis arī ar interesētām personām, un man ir pateikts, ka jā, šeit runa ir par ļoti kompaktu, labu risinājumu, un šis priekšlikums tik tiešām ir ļoti veiksmīgs, un kā jau ir teikuši citi runātāji, ka mēs šeit panāksim labus kompromisus šajā ārkārtīgi svarīgajā jomā Eiropas Savienībā un Eiropas parlaments tagad cenšas piedāvāt labu risinājumu, kas, protams, ir ļoti sarežģīti. Piemēram, kaut vai pirmajā punktā ir nepieciešams definēt, kas ir fintech. Pēc būtības sanāk tā, ka jebkurš tirgus dalībnieks varētu būt fintech uzņēmums un tur var būt gan bankas, gan vēl kaut kas, un principā fintech jomā tagad ir nepieciešams to regulēt. Es uzskatu, kas ir ļoti svarīgi šo situāciju un risināt, un Koreja izskatās, ka tiešām ļoti nopietni strādā, un turēc arī finanšu sektāram tas būs labs risinājums. Otrais aspekts, un tas attiecās arī uh, uz uh, vispārējiem definīcijiem runa ir par kontrolētu eksperimentu. Manuprāt, būtu labi izmantot uh, tādu pieeju, kāda šobrīd tiek izmantot Singapūra, Austrālijā, kā es varētu, varētu šo situāciju regulēt. Varbūt runa pat ir par banku, pat tik lielu dalībnieku, bet šeit komisija noteikti turpinās un tāpēc arī uh, varam atbalstīt komisijas eh, jauno fintech rīcības plānu, un tad attiecīgi šie punkti to visu ietekmēs. Vēl viens aspekts, par ko es gribētu, tas arī attiecas uz definīcijām. Tas ir uh, eksperiments ar virtuālo eiro valūtu. Es biju ēna referente e, ziņojumam par uh, virtuālajām valūtām, un jau tagad tika pateikts, ka runa nav tikai par to, ka, ir tik, ka būtu tikai viena virtuāla valūta, bet to ir ļoti daudz. Un tāpēc arī Kora varētu runāt par plašāku kompetenci klāstu ECB virtuālo valūtu ziņā. Un ka tiešām eksistē daudz virtuālu valūtu un līdz ar to būtu nepieciešams saprast šo situāciju. Varbūt ir vairākas nacionālās bankas, kas uh, neizmanto pagaidām un neregulē to visu, un līdz ar to rīcības plānu mēs varēsim rīkoties ļoti proaktīvi. Uh, Runājot par kiberdrošību, tik tiešām mēs uh, varam saprast, ka jaunās tehnoloģijas nozīmē to, ka drošība kļūst arvien būtiskākā, arvien svarīgākā, un tāpēc arī uh, sadarbības starp nacionālām iestādēm un uh, centrālo banku ir ļoti būtiska. Arī savstarpējība ir ļoti svarīga, lai varētu savienot un Un arī datu aizsardzība, visi šie jautājumi, kas tika izrunāti jau arī citās jomās, un, protams, šeit ir cieši saikne, uh, runājot par fintech. Un vēl viena lieta ir tāda, ka fintecham mums ir nepieciešams arī uh, pilnīgi jaunas prasmes, lai jaunieši un arī tie, kas jau ir darba tirgu, varētu pēc iespējas veiksmīgāk darboties, un ziņojam arī par to ir runāts. Tiešām paldies arī par šo iezīmē un ar prieku sadarbošos. Paldies! Thank you! Paldies! Mm, šķiet, ka vairs nav pieteicies runāt, tad došu vārdu referentam. Nē, komisija arī ir klāt. Lūdzu. Mm, jā, liels paldies priekšsēdētāji. Es domāju, no komisijas puses gribētu teikt, ka mēs tāpat kā referents raugāmies uz finanšu tehnoloģijām, kā tehnoloģiju, kas atver visu finanšu sektoru, sākot ar e, jaundibinātiem uzņēmiem, kā arī uzņēmiem, e, kurus darbina tehnoloģijas. Nu, jāsaka, šis ir tāds e, vispār, ļoti, ļoti visaptvarošs pārskats par iespējām. Uh, Es vēlos apsveikt referentu ar to, ka viņš ir iekļāvies atļautajā lapušu skaitā. Mēs esam redzējuši fintech ziņojumus, kas ir lapusēm gari, bet šeit tikai dažās lapusēs faktiski visas šīs politikas izaicinājumi ir, tā teikt, savilkt kopā. Ir vesela virkne, vesela virkne dažādu aicinājumu rīkoties dažādām uzraugošajām iestādēm ECB, nacionāliem uzraugiem. Mēs uzskatām, ka Tas ir atbilstoši, jo nav uh, tādas vienas atbildes vai vienas institūcijas. Faktiski, nu ne tikai regulātori vien ir spējīgi uz to atbildēt, arī uh, nozarēm pašām ir jāreaģē at, uz uh, visām šīm inovācijām. Uh, Un ziņojumā ir pasvītrota arī um, horizontālas attieksmes nepieciešamība datu politikā, konkurences politikā, uh, pētniecībā un izstrādē. Un uh, komisija arī sevi ir organizējusi tieši tā, lai varētu ar šo darbu tikt tādā veidā galā. Un tas pat tiešām uh, ne tikai apvieno tehnoloģijas atklājumus, bet iekļauj arī dažādas politikas jomas. Eh, uzņēmuma eh, ziņojumā eh, ir runa arī par nepieciešamību pēc tehnoloģiju neutralitātes, jo regula pati par sevi atspoguļo situāciju noteiktajā brīd, laiks brīdī, jo likumdevējiem ir ļoti grūti paredzēt nākotni un atspoguļo to reformā, tā kā tehnoloģiju uh, neutralitāte un uh, tiesību aktu dzīvotspēja nākotnē, nu, tās ir patiesi liels izaicinājums. Un uh, svarīgi ir uh, nodrošināt proporcionalitāti un vienlīdzīgas spēles noteikums. Tam ir jāiet roku rokā uh, uz risku balsītai attieksmei, uh, lai būtu vienāda darbība, vienādas normas un proporcionalitāte, protams. Protams, šeit izskan arī aicinājums veidzot politaritāti, kas balstās uz drošību, drošumu, pamatīgumu finanšu. Uh, pakalpojumi gal galā balstās uz uzticēšanos un Un kiberdrošības jautājums te ir nemazāk svarīgs, jo ir jānodrošina, lai klienti un sistēma un to drošību tiktu garantēti. Arī aicinājums veidot inovācijas eh, inkubātorus, svilšu kastes un dažādas citas struktūras, lai attīstītu jaunās tehnoloģijas. Visās juridikcijās ir viens mērķis - veicināt inovācija, tātad eh, finanšu sektora eh, atbalstu inovācijām un otrādi. Eh, nu, mēs zinām, ka reizēm um, outsourcings ir izdevīgs noteiktās situācijās, bet Eiropas uzraugošās iestādes – Mm, strādā arī banku vidē, eh, arī Eiropas banku iestāde šī jomā darbojas ļoti aktīvi. Un mēs atbalstam arī pausto vajadzību nodrošināt dažādu sistēmu sadarbspēju. Un ir svarīgi, protams, lai būtu atbilstošas prasmes un iemaņas uh, personālam ne tikai institūcijās, finanšu institūcijās, bet arī tajās um, organizācijās un iestādēs, kas uzrauga attiecīgo nozari. Jo tā rezultātā, finanšu inovāciju rezultātā, finanses vairs nav tikai nauda. Finanšu pakalpojumi jau ir saistīti ar datiem. Uh, un tehnoloģijām, un arī mūsu politikai tas būtu jāatspoguļo. Un, protams, esmu gatavs atbildēt jau kādiem jautājumiem, kas mums varētu rasties. Paldies! Matijas kundze, jūs pievienojaties, jūs vēlties, vēlējāties izteikties. E, paldies, priekšsādātājs. Atvainojos e, e, par kavēšanos Un, bet es gribēju izteikt dažus komentārus un arī pirmkārt pateikties referentei, lai gan nebūs nekāds pārsteigums, ka mums ir atšķirīgs skatījums šiem jautājumiem. Un tomēr mēs, e, ņemot vērā mūsu atšķirīgos viedokļus, meklēsim saskars punktus. E, e, mūsu prāts šeit ir mūsu viedoklis ir tāds, ka finanšu iestādēm ir jābūt, jākalpo patērētājiem un ne, nevis jābūt peļņas avotām. Un savukārt šī ir līnija, kas caurvīja visu ziņojumu. Un tā ir orientācija ziņojumam, kas eh, mūsos viež zināmas bažas. Kā referenti jau ļoti labi zina, mūsu nostāja ir tāda, kā izaugsmē ir jābūt iekļaujošai un tādas jēdzieni kā nodarbinātība, sociālā kohēzija, cīņa pret nevienlīdzību, tie ir ļoti būtiski aspekti un nevis. Uh, tik daudz konkurētspēja, kas šī ir ziņojuma ietvaros šķiet galvenais elements. Un šajā sakarā e, ir vajadzīgs e, vajadzīgā visaptverošāka attīstība finanšu sistēmai, un tāpēc vēlreiz atkārtoju, ka, manuprāt, šajā priekšlikumā tas jau izskan kā sekundārs aspekts jau pēc definīcijas fintech nenodrošina labāku finansējumu vai vairāk caurskatāmības produktiem. Tāpēc mums ir nepieciešams strādāt šī priekštikuma ietvaros. Ir jābūt garantijai, ka ir produkti, kas ir piemēroti ar labāku finansējumu, ar labāku un labāku pieejamību un ir nepieciešams atzīt to, ka dažādās tehnoloģijas rada dažādas eh, regulējoša rakstura problēmas, un tāpēc es gribētu paz, eh, padzi, eh, padziļināti skatīt šos aspektus. Mans priekšlikums, mūsu priekšlikums būtu veidot labāku finanšu regulējumu, kas labāk pasargā patērētāju, un šajā sakarā ir jābūt skaidrām norādēm un neatkarīgajam regulējumam. Divas piezīmes e, visbeidzot. Pirmkārt, e, jāņem vērā tas, kā tehnoloģija nevar būt neitrāla un regulējums nevar būt neitrāls attiecībā uz te, tehnoloģiju. Katrai tehnoloģijai ir savs īpašnieks un kas to ir radījis. Un cilvēka faktora likvidēšana var būt ar ļoti nozīmīgām un smagām sekām, un tāpēc mums ir jābūt piemērotākajam regulatīvajam aspektam. Un visbeidzot, gribu piebilst, ka mums ir jāuzstāj uz investora un eh, eh, patērētāja aizsardzības aspektām. Pagaidām es atradu tikai vienu paragrāfu. Šajā aspektā es nezinu, vai tas ir varbūt apjoma ierobežojuma dēļ vai referentes personisku apsvērumu dēļ. Es tomēr domāju, ka šo dimensiju vajadzētu attīstīt vairāk un jāpievērš tam ir lielāka uzmanība fintech ietvaros Un sakot to, es domāju, ka mums ir jāveido tāda sistēma, kas vairāk kalpo pie, pie e, pilsoņiem, un ar to esmu savu viedokli izklāstījusi vēlreiz. Paldies e, e, par uzklausīšanu. Paldies. Paldies, referent. Skundze, lūdzu jums pēdējais komentārs. Nē, es ļoti atvainojos, Kaurtasona kungs. Esmu pateicīgs par ziņojumu. Es uzskatu, tas ir labs pamats, lai sāktu darbu. Tas ir pareizajā virzienā. Man patīk šī pozitīvā attieksme pret visu un uh, visiem šiem jautājumiem. Protams, ka mums nāksies runāt par to, kā mēs varam aptvert uh, sit situāciju, ka, lai nenotiek tāda situācija, ka kaut kas vispār netiek regulēts, ienākot jaunām tehnoloģijām tā tālāk. Un tālākās diskusijās datu aizsardzība, protams, būs jāpārunā, kā mēs nodrošināsim to, ka apdrošināšanas kompānijas pārdos apdrošināšanas polisi jebkuram, kurš, kuram ir vajadzīga uh, vai aizsardzība mm, un tā tālāk, kā mēs varam kontrolēt albu, algoritmus un to ietekmi tirgu. Bet visumā tas iet pareizajā virzienā, tā kā gal galā mēs nonāksim pie laba rezultāta. Paldies, un tagad gan referents. Referents kundze. Jā, paldies, paldies visiem ēnu referentiem un arī komisijai par eh, ļoti jaukajiem komentāriem un Es domāju, ka kopā mēs varam panākt noteiktas izmaiņas un ietekmēt uh, fintechs nākotni, jo jebkurā gadījumā, nu, tas notiek jau tāpat. Un ja mēs varam radīt ar to uh, darba vietas un izaugsmē Eiropā, nevis citu vietu, uh, tad labi. Tā kā mums ir jāpadziļina vēl diskusijas par dažiem no jūsu minētiem jautājumiem. Uh, piemēram, finanšu stabilitāte, e, finanšu sektora iekļaušana. Viens no priekšnoteikumiem, ko es minēju e, ievadrunā, protams, ka es vēlos, lai būtu patērētāju aizsardzība nodrošināta visaugstākajā līmenī un finanšu stabilitāte, un uh, deregulācija nav mans mērķis, nemaz nē. Ne Bet tas, ko jūs sacījāt arī par datu aizsardzību, nu jūs jau nevarat tik mazā ziņojumā iekļaut visu, bet eh, es eh, gaidīšu no jums grozījumu priekšlikums. Un es tiešām domāju, ka mēs varam rast, nu, kādus kopsaucējus. Paldies! Liels paldies! kāds mums ir kalendārais grafiks. 7. martā pulksten 12. grozījuma iesniegšana, to apspriešana 22. martā, balsojums ekon 10. aprīlī. Nu, un par plenāru sēdi vēl eh, to, datu, šo datumu man, mēs vēl apstiprināsim. Līdz ar to mēs būsim noslēguši mūsu sanāksmi. Šodien nākamā sanāksme 9. martā pulksten deviņos. Šo sanāksmu pasludinu par slēgtu.